Colleagues. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar NATO ģenerālu sekretātu Anders Fogu Rasmusenu. Un es laipni sveicu NATO ģenerālsekretāru šajā sanāksmē ārlietu un aizsardzības apakškomitejām. Es eh, pār, sveicu arī Nacionālo parlamentu pārstāvjus, šeit ir pārstāvētas sešas valstis, un ir apritējis gandrīz gads kopš eh, pēdējo reizi Rasmusena kungs mūs eh, informēja par NATO Čikāgas samitu. Paturot prātā uh, Izaicinājums, ar kādiem e- ES un NATO saskars e, Afganistānā un Eiropas e, aizsardzības uzstādījums, kas tika uzsvērti Eiropa padomes septembra secinājumos, gribēju izcelt arī operatīvos izaicinājumus, kas izriet no operācijām Somālijā. Tie ir kritiski jautājumi, it īpaši ekonomiski grūtos uh, un politiski neskaidros apstākļos. Gribēju atgādināt, ka Eiropas parlaments konsekventi ir sacījis, ka ES un NATO ir organizācijas, kas ir savstarpēji papildinošas Eiropas uh, transatlantiskajai un globālajai drošībai. Lisbonas līgums apstiprina katras uh, šīs organizācijas svarīgo lomu. Es domāju, ka ir jābalstās uz eh, deklarācijām un līguma nosacījumiem, veidojot uh, Eiropas uh, drošību, nodrošinot, ka budžeta samazinājumi neapdraud mūsu iespējas nodrošināt uh, drošību. Es pieminēju to faktu, ka septembra Eiropa padome sniedza būtisku iespēju darbam, padziļināt, eh, padziļinot sadarbību, lai īstenotu pastāvīgas eh, sadarbības struktūras. Un jaunu partnerību veidošanai, piemēram, ar NATO. Es gribēju paust bāžas par vardarbības eh, eskalāciju Afganistānā, kopš ir uzsākusies kara darbības sezona. Un pagājušajā nedēļā tur gāja bojā septiņi NATO karavīri. Es eh, gribēju jautāt, eh, kāds ir jūsu viedoklis par drošības situācijas attīstību, kad Eiropas eh, spēki no turienes aizies. Te arī likšu punktu un došu vārdu jums. Lielas paldies un vēlreiz esat laipni aicināts. Thank you very much, Mr. Pro Liels paldies, eh, Provēris kungs, par šiem jaukajiem ievadvārdiem. Man ir liels prieks vēlreiz tikties ar divu komiteju dalībniekiem un un Nacionālo parlamentu aizsardzības komiteju un Starptautisko attiecību komiteju pārstāvjiem. Patiesībā mēs tiekamies bieži, tāpēc eh, man ir liels prieks redzēt daudz pazīstamas sejas. Un es eh, ceru uz vēl vienu dzīvīgu diskusiju, tāpēc uzsvēršu tikai dažas punktus. Es esmu pilnībā apņēmies eh, iesaistīties spēcīgas un atvērtas Eiropas veidošanā. Es uzskatu, ka Eiropai ir jābūt spēcīgai kopējai drošības un ārpolitikai, un es esmu gandarīts, ka ir paredzēta Eiropadome, kas uh, runās par drošību un aizsardzību nākamā gada decembrī, uh, šī gada decembrī. Uh, Kopš eh, globālās eh, ekonomiskās un finanšu krīzes sākuma valstu un valdību vadītāji uh, nav runājuši par šo būtisko di brīvas un uh, atvērtas un drošas Eiropas dimensiju. Bet es gribēju uzsvērt, ka tad, ja Eiropas valstis neuzņemsies uh, ciešas saistības uh, ieguldīt līdzekļus uh, drošībā un aizsardzībā, tad visas runas par stiprinātu Eiropas uh, aizsardzības un drošības politiku būs tikai tukši vārdi. Un tas mums uh, neļaus pietuvoties tai brīvajai un atvērtajai, drošajai Eiropai, kur mēs vēlamies. Tāpēc, uh, gaidot to decembri, jāpaturprātā trīs lietas. Vispirms, tas, ka mums Eiropiešiem ir jāsaprot, mīkstā vāra vien būtībā ir nekāda vāra, ja nav stingru iespēju atbalstīt eh, mūsu diplomātiju. Eiropai nebūs uzticības un nepieciešamās ietekmes. Uh, pastāv risks, ka mēs kļūsim par skatītāju globālajā arēnā, nevis par aktīvu spēlētāju, kādiem mums vajadzētu būt. Mūsu kopīgā pieredze Rietumu Balkānos ir uh, lielisks uh, piemērs. Mi stabilitātes atjaunošana šajā reģionā ir prasījusi gan mīksto, gan stingro vāru. Un mēs piekrītam uh, arī secinājumiem vienošanās tekstā, ko panāca Kosova un Prištīna. E, Kosova un Serbija. Es e, pateicos e, Lēdijai Eštonai par viņas ieguldījumu. Un to, ka NATO garantēs šīs vienošanās īstenošanu. Otrkārt, eh, Eiropas aizsardzībā turpinās eh, lejupējošas tendences, budžeti tiek samazināti un tādējādi mūsu kontinenta loma pasaules arēnā mazinās. Eiropa nevarēs piedalīties krīzes pārvaldībām. Vienīgais veids, kā no tā izvairīties, ir noturēt uh, izdevumus esošajā līmenī, pārtraukt samazinājumus un atsākt investīcijas aizsardzībā tik līdz mūsu ekonomika izrādīs atvesļošanās pazīmes. Turklāt mums vajadzētu arī labāk izmantot esošos resursus. Mums uh, vairāk jāstrādā kopā kā Eiropiešiem, Eiropas Savienības un NATO ietvaros, lai sasniegtu kritiskās aizsardzības iespējas, kas katrai atsevišķai valstī ir par dārgu vienatnē. Un visbeidzot, ir svarīgi, lai mums būtu nepieciešamās iespējas, kapacitātes, tomēr ar to vien nepietiek, ir nepieciešama arī politiskā griba tās izmantot risināt uh, drošības uh, problēmas Eiropas durvi priekšā, palīdzēt pārvarēt krīzes, kas uh, nākotnē potenciāli varētu skart mūs, un vienlīdzīgāk sadalīt um, ar to saistītos logu kopā ar mūsu sabiedrotajiem ASV. Uh, tam Eiropas valstīm ir jāstrādā pie globālas perspektīvas. Mēs eh, nedrīkstam iegrimt eh, tikai mūsu pašmāju ekonomiskajās grūtībās, eh, koncentrēties tikai uz to un neraudzīties nekur tālāk. Ir nepieciešams, lai Eiropa un Ziemeļamerika runātu biežāk, stingrāk un atklātāk Tam jānotiek Eiroatlantiskajā fórumā, kas ir NATO. Un tajā jāiesaista arī Eiropas Savienība. Secinājums ir tāds, ka Eiropa padomēji decembrī būtu jāparāda Eiropa, kas ir gan spējīga, gan vēlas rīkoties. Un tam būtu jāsniedz uh, Eiropas Savienībai un NATO stimuli vairāk ko darīt kopā, vairāk uh, koordinēt lietas un sadarboties. Lai to panāktu, būs uh, nepieciešama stingra politiskā apņemšanās, ieskaitot arī šeit, Eiropas parlamentā un nacionālajos parlamentos. Es esmu pārliecināts, ka mēs uh, varam atrisināt šos izaicinājumus, jo mēs esam to parādā mūsu vēlētājiem, mūsu nodokļu maksātājiem. Mums ir jānodrošina viņiem vislabākā drošība, kādu par naudu ir iespējams nodrošināt. Un pēc šiem ievadvārdiem es uh, ceru uz dzīvīgu viedokļu apmaiņu šajā pēcpusdienā. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, eh, ģenerālsekretara, par šo runu un es eh, priecājos, ka jūs esat varējuši šeit eh, atgriezties un no diskusijas Alfrānkas kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji. Vispirms es eh, kavējos un pēc tam pārāk ātri skrienu. Danžāna kungs. Lielas paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ģenerālsekretāra kungs. Es eh, ne, neuzdošu tādu pašu jautājumu kā jūs, bet es vēlējos pateikties ģenerālsekretāra kungam par klātbūtni. Eh, viņš regulāri mūs apciemo un tas ļoti liederīgi. Es jums saku lielu paldies par jūsu ārkārtīgi skaidro. Skais, vēstījumu attiecībā uz Eiropas kapacitātēm, attiecībā arī uz kopīgo mm, aizsardzības un drošības politiku, un es atzīmēju, ka jūs vēlaties eh, to attīstīt tā, lai tā būtu spēcīga, un eh, jūsu teiktais sasaucas ar mm, to, kas bija pirms diviem gadiem Eiropa, ASV aizsardzības sekretārs Geica kungs izteicās, un viņš aicināja Eiropiešus rīkoties veiksmīgāk un vairāk veltīt um, savu pūliņu aizsardzībai, arī budžeta um, aspektā, un es vēlējos um, teikt, ka mēs zinām, kādas institucionālās grūtības pastāv attiecībā starp uh, Eiropas Savienību un NATO. Mēs ļoti labi zinām, ka šīs institucionālās un politiskās grūtības nevarēs tikt uh, vienkārši un īstermiņā ātri atrisinātas, un um, kādi ir virzieni, kādas ir iespējas, lai uzlabotu koordināciju starp abām organizācijām, kādas būtu ārējās struktūras, vietas, kuras jau pastāv vai varbūt būtu paredzamas, kur mēs varētu mm, kopīgi strādāt. Un vēl komentārs mēs, uh, Andrūdovs, kurš šodien ir ar mums, uh, Vēl citi mēs devāmies uz uh, ziemeļu dienvidiem, mēs, uh, apciem, mēs uh, apciemām Atlantas mm, šo mītni un mēs, mēs redzējām Maritime komandu. NATO, un mēs ļoti skaidri redzējām to, ka ir ļoti spēcīgas NATO, mm, NATO ambīcijas Indijas okeānā, un es prātoju par periodu, kas būs pēc Afganistānas, pēc 2014. gada. Šī NATO vēlme par katru cenu atrast jaunus apvāršņus, jaunus horizontus, vai tas ir kaut kas saprātīgs, vai tas ir labi saskaņots miedarbībā ar citām starptautiskām organizācijām, vai par to ir panāks konsens NATO ietvaros un kādās zonās, kādos rajonos NATO paredz strādāt aktīvāk. Lies paldies! Gracias, eh, señor presidente. Sala Frankas kungs. Ja nuevamente con nosotros del secretario. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos sveikt ģenerālsekretāru kungu. Paldies, ka esat ieradies. Nu, vēlējos sākt ar to, ka mēs ļoti eh, nožēlojam to, ka eh, pagājušā sestdiena mīra mm, eh, militārie darbinieki NATO misijā, un šajā kontekstā es vēlējos teikt, ka mēs uh, Mm, piekrītam jūs teiktajam, Eiropas Savienība ir eh, ekonomiska un politiska mm, organizācija, nevis militāra. Un tajā pašā laikā mums ir jāskatās arī, kā mēs varam uzticami un stabili mm, stāties pretī jauniem draudiem. Un tieši šajā kontekstā es eh, vēršos pie jums. Un eh, man ir tāda pārliecība, ka mums ir ļoti daudz karavīru uz vietas, bet mums ir eh, lielas grūtības, lai mobilizētu 400 tūkstoši karavīru kopīgā drošības un aizsardzības politikā. Bet man ir vairāk jautājumu, un pirmais ir saistīts ar Sīriju. Es vēlējos noskaidrot, ko jūs eh, domājat eh, NATO ietvaros par jauno Izraēlas ofensīvu Sīrijas kontekstā, kādā mm, veidā tas varētu ietekmēt Turcijas drošību. Uh, Es vēlētos eh, noskaidrot, kādus mācības mēs varam eh, mācīties balstoties no mm, diskusijām un kā ir ar dažādiem mm, pasākumiem un notikumiem. Ir arī dažāda notikuma attīstība. Mm, Sīrijā, par to es vēlētos eh, noskaidrot vairāk informācijas. Un Es arī pievienojos Denžājana kunga teiktajam par scenāriju pēc 2014. gada Afganistānā, kādas būs iestāžu loma pēc 2014. gada. Un noslēgumā es vēlētos noskaidrot, kāds būs darba metode Ziemeļatlantijas aliansē, lai padarītu saskaņotu šo viedo aizsardzību, kāda ir izvirzīta un eh, saistībā ar ārējo mm, politiku un aizsardzības jomu. Paldies! Das Wort hat der Kollege Klichte in dreifacher Weise. Äh, es äh, došu vārdu arī bijušajam Eiropas parlamenta deputātam un uh, Polijas senāta pārstāvim Kliha kungam. Liels paldies priekšsādātāji! Paldies. Uh, labdien, eh, ģenerālsekretāri. Man ir liels prieks uh, jūs šeit redzēt, uh, saprotot uh, Eiropas uh, pienesumu uh, NATO un kopējā drošības un ārpolitikā. Man būtu trīs komentāri. Ir nepieciešams turpināt transatlantisko sadarbību ne tikai operācijās, bet arī nodrošinot uh, Eiropas drošību. Sadarbības var vājināties, mainoties ASV prioritātēm, tāpēc ir skaidrs, ka Eiropā mums vajadzētu darīt vairāk iespēju un kapacitāšu uzlabošanā, kā arī operācijās. ASV ir mainījusi savas strateģiskās prioritātes, tas tika formulēts pagājušā gada sākumā, un pašlaik uh, prioritātes ir pārceltas uz tālajiem austrumiem un klusā okeāna reģionu, tāpēc uh, uh, Eiropai ir nepieciešams uh, sniegt lielāku ieguldījumu. Mans jautājums, kā jūs uh, vērtējat uh, viedās aizsardzības rezultātus, smart defense? Par to ir daudz runāts iepriekšējo gadu uh, samitos, un tā ir viena no atbildēm šo krīzi tālāk par ES e, un NATO dialogu kas tika izveidots pirms dažiem gadiem. Tas ir dialogs, kas ir e, strādājošs dialogs e, bez īpašiem stingriem noteikumiem, un mēs uzskatām, ka tas būtu jāsaglabā ES un NATO labad. Uh, Kādas ir eh, šī dialoga perspektīvas jūsu uztverē? Un visbeidzot, eh, es pievērsīšos eh, sadarbībai starp Eiropas aizsardzības aģentūru un NATO, un kas ir svarīgas nacionālajām valstīm, it īpaši dalot aizsardzības izdevumus un domājot par viedo aizsardzību. Iniciatīvām šeit būtu jātiek eh, harmonizētām, lai lietas varētu pavirzīties priekš. Paldies! Kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Ja... Jā, konsaari kundze. Liels paldies. Eh, pa un paldies uh, ģenerālsekretāram par ievadrunu. Jūs teicāt, ka NATO ir unikāls transatlantisks fórums, un par to nav nekādu šaubu. Iedrošinoši ir tas, ka NATO koncentrējas uz jauniem izaicinājumiem, arī kiberdrošību un uh, citiem drošības aspektiem, bet pastāv vispārējs uh, viedoklis, ka NATO ir noiets etaps. ASV zināmā mērā ir uh, mazinājuši NATO nozīmi. Mans jautājums ir sakojošs, cik lielā mērā ASV interese par Eiropu ir mazinājusies. Uh, Un uh, otrais jautājums ir saistīts ar resursu apkopošanu. Es gribētu jautāt. NATO vai izpētes institūcijās, kas ir saistītas ar NATO, ir veikts kāds darbs, kāda izpēte par to, kā tiek izmantot Eiropas nodokļu maksātāja nauda veco ēku, vecā bruņojuma un vecās infrastruktūras uzturēšanai, kas šobrīd ir novecojusi. Es domāju, ka būtu nepieciešams lielāks entuziasms resursu apkopošanas jautājumā, bet jautājums ir eh, sēkojošs, vai ir iespējams eh, veikt kāds aplēsis par to, kādā, cik lielā mērā tiek eh, izniekot nodokļu maksātāju naudu šajos jautājumos. Paldies priekšstādātājs vēlējos pateikties NATO ģenerāla sekretāram par viņa nostāju Mikrofons darbojas tagad. Es vēlējos pateikties ģenerāla sekretāra kungam par viņa īso apkopojošo uzstāšanos, kas bija arī piesātināta un spēcīga attiecībā uz nepieciešamību Eiropai eh, vairāk investēt mm, savā drošībā. Mm, un ir tiesa, ka NATO ietvaros burden sharing. Uh, jēdziens ir tikpat vecs, ka, ka varētu teikt, ka tas ir tikpat vecs kā periods, kas bija pirms Berlīnas mūras krišanas, un tagad es secinu, ka nekas būtiski nav mainījies. Mēs šodien esam tādā situācijā, kurām redzam, kā ASV savus interešu centrus pārceļ uz kluso, uh, okeānes. Es biju in, misijā Indijā, un no tās esmu atgriezies, un eh, no Indijas politikas viedokļa eh, attiecībā pret Eiropu, un Indija tic eh, lielām valstīm, tic ASV, bet netic Eiropas Savienībai. Nu, tas ir tāda, tāds apkopojums tam visam ļoti īs, bet, nu, tāda bija doma. Un draudi, kas mūs apdraud, uh, un mums ir apkārt, ir būtiskāki kā nekad, pat ja sabiedriskā doma vēl to nav izpratusi. Un um, situācija Sīrijā, um, protams, militārā intervence nav vēlama, bet varētu kļūt nepieciešama, ja uh, tiek izmantoti ķīmiskie ieroči. Uh, Un šajā kontekstā būtu interesanti dzirdēt, kāda ir jūsu apņemšanās šajā jomā. Es vēlētos jums jautāt pirms mm, sāmita, ko Eiropas Savienība rīkos par drošību Nā, NATO, vai šī organizācija aicinās izstrādāt Eiropu, Eiropas drošību tikpat ļoti kā NATO. Es domāju, ka periodā, kad militārie līdzekļi un uh, budžets samazinās, Lielbritānija un Francija. Mm, Francija militāri darbojas, un ja katrs rīkojas tikai zem sava karoga, tad eh, beigu beigās nekas ticams nepaliks Eiropas Savienības aizsardzībā, un ir vairāk nekā pienācis laiks apvienot līdzekļus, vēl jau vairāk tam dēļ, ka līdzekļi samazinās, un mūsu uh, valstu parlamentos mēs nemaz nedzirdam šādas runas ekonomiskās krīzes kontekstā, kādu piedzīvojam, bet tas ir absolūti nepieciešams. Un tā tad vai NATO skaidri ieņems eh, nostāju? Un tā būtu pirmā reize gandrīz, jo NATO vienmēr vēlas tā, lai mūsu valstis uh, darītu vairāk NATO ietvaros, un es vienmēr esmu atbalstījis šādu attieksmi, bet vai NATO vēlēsies militāro mm, resursu integrāciju valstīs, kas ir ES dalība valstis? Paldies! Sadaf kungs. President, uh, good afternoon. Dafa kungs. Uh, two points. First, uh, we all appreciate. Man ir divas lietas, ko es gribētu pateikt. Kā nostiprināt, padarīt stiprākas attiecības starp NATO un Eiropas Savienību? Tas ir šajā jautājumā vienmēr parādās Turcijas un Kipras problēma, kā tāds konflikts potenciāli izraisītājs. Vai jūs man piekrītat, ka tāpēc būtu nu, visai jābūt ļoti piesardzīgam, uzdodot Rečipam, Taipam, Erdoganam piedalīties, aicināt Erdoganu piedalīties uh, Eiropas saimnības padomē. Ja viņu aicinātu, uh, tā būtu pirmā iespēja uh, viņam tikties ar otru pusi šajā konfliktā kopš 2004. gada. Un vēl. Runājot par Danžāna kunga teikto par Ziemeļameriku Vai jūs domājat, ka NATO attieksme attiecībā pret uh, Atlantijas programmu un uh, Somālijas pirātiem vai būtu prātīgi mums izstāties no šīm operācijām nākamajā gadā? jo, jo pirāti tādā gadījumā vēl drīzāk atgriezīsies un ķersies pie savām aktivitātēm. Kā jūs domājat, vai mēs esam guvuši kādas mācības no veiksmes, uh, kas saistās ar operācijām Somālijā? Vai mēs varētu līdzīgas aktivitātes īstenot. Uh, Gvinējas reģionā. Thank you very much indeed. Paldies. Paldies par visiem šiem jautājumiem, kas saistās ar ļoti tādām daudzām svarīgām lietām, aspektiem. Paldies Danžāna kungam par laipnajiem vārdiem. Jūs jautājāt kā mēs labāk varētu koordinēt uh, aktivitātes starp NATO un Eiropas Savienību. Un Kliha kungs arī uzdeva jautājumu, līdzīgu jautājumu. Manuprāt, ir trīs jomas, kurās ļoti cieši jāsadarbojas un arī labi jākoordinē darbība starp NATO un Eiropas Savienību. Pirmais tās ir uh, operācijas, tātad um, mēs kopā darbojamies Afganistānā, Kosovā un neraugoties uz uh, politiskajiem dažādiem sarežģījumiem vai problēmām, vai izaicinājumiem, kā nu to varētu nosaukt, mums tomēr ir izdevies labi koordinēt mūsu rīcību. Eiropols un AICEF ļoti efektīvi strādā kopā Afganistāna Keifor un Eirolek ļoti labi arī efektīvi sadarbojas Kosovā sniedz viens otram palīdzību, tā ka ikdienas dzīvē mums tomēr tīri labi izdodas koordinēt rīcību. Otrkārt, attīstot spējas, mums arī ir vajadzīga labāka koordinācija, šī gudrā aizsardzība un pooling un sharing. Vairāk no jums jautāja arī par šo Sala Frankas kungs runāja par gudro aizsardzību, pooling and sharing, un Kliha kungs arī pieminēja to pašu. Mums ir jānodrošina, lai mēs nedarbotos vienlaikus paralēlās program, programmās, bet tomēr darbotos tā papildinoši, lai nodokļu maksātāja nauda tiktu labi izlietota, lai nebūtu dubultošanās, pārklāšanās. Un labs piemērs, ko es varētu šeit minēt, kā, kur, kurā mums ļoti labi, ļoti produktīvi izdevās, tik pieminēts Čikāgo Uh, Čikāgas samitā. Un, piemēram, tās ir šīs aktivitātes, kas saistās ar uh, lidmašīnu uzpildīšanu gaisā. Un mums ir vajadzīgas investīcijas, lai turpinātu attīstīt šīs aktivitātes vai šīs iespējas. Un par to mēs runājam arī Čikāgas samitā. Tas ir ļoti labs piemērs, kas apliecina, ka mēs spējam veikt darba dalīšanu tā, ka no tā visiem ir labums. Un, protams, vajadzīga ciešāka sadarbība, konsultācijas un koordinācija tieši politikas jomā. Un te mēs atrodamies absurda situācijā. Formālās tikšanās reizēs mums ir tika atļauts diskutēt par Bosniju, jo uh, Eiropas Savienība uh, Berlīnas procesa ietvaros koordinē visu, kas ar Bosniju saistās. Bet galu galā tas ir tātad vienīgais jautājums, ko mēs formālās sanāksmēs drīkstam pārunāt. Šīs tikšanās notiek 26 valstīm piedaloties Tātad uh, Kipra nepiedalās, un šī iemesla dēļ Eiropas Savienība nevēlas īpaši daudz šādas satnāksmes organizēt, kur viena valsts tiek atstāta ārpusē. Un ja mēs piedāvājam citus svarīgus jautājumus apspriešanai, piemēram, Kosovu, tad drīkstam to darīt tikai neformālajās sanāksmēs. Un te atkal uh, turkiem tas nevisai patīk. Un, uh, te nu mēs esam. Un kamēr mēs neatrisināsim Kipras problēmu, tā tas arī turpināsies turpmāk. Un šeit tiešām ir lieta, kur, kur var pielikt plecu un kur kaut kas jādara. Es esmu piedāvājis pragmatiskus priekšlikumus, kā situācija ir izcināta, bet esmu sapratis, ka, lai atrisinātu jautājumu politiskā līmenī, ir Kiprā abām pusēm ir jābūt pie sarunu galda. Un, protams, ka ir jautājums arī par ekonomiskajiem, par dabas resursiem. Ko darīt, lai apvienotu šo salu? Eiropas Savienība noteikti varētu kaut ko darīt. Eiropas Savienībai ir sviras, ko izmantot, lai atrisinājumu rastu. Danžāna kungs arī jautāja par, kas būs ar NATO pēc 2014. gada. Vai mēs meklējam, kādi būs mūsu jaunie uzdevumi, vai mēs mēģinam kaut ko izdomāt vai sacerēt, lai NATO vienkārši turpinātu pastāvēt un nebūtu galīgi nenozīmīga. Tādas nepieciešamības nav. Mums ir Um, darba netrūkst. Pēc 2014. gada NATO būs gatava rīkoties, ja tāda vajadzība būs. Un mums ir jānodrošina, lai mūsu sadarbības iespējas, kā mēs apliecinājām Afganistānā, turpinātu pastāvēt, lai mēs varētu šīs iespējas izmantot arī turpmāk gan izglītībā, gan apmācībā, gan treniņos un manevros mēs esam attīstījuši spējas, un mums tās ir jāsaglabā. Un ticiet man, uzdevumu netrūks arī nākotnē. Mēs esam gatavi tiem, esam gatavi arī pārsteigumiem, un ja jūs 2009. gada augustā man jautātu, vai jūs varat iedomāties, ka NATO darbosies Lībijā, es visdrīzāk atbildētu, protams, nē, bet tomēr situācija bija tāda, kāda bija, uzdevums bija, mūsu priekšā ar uzdevumu bija jātiek galā, un to es eh, izmantoju kā ilustrāciju tam, ka mums ir jābūt gatavam negaidītiem uzdevumiem. Sala Frankas kungs, jūs jautājāt līdzīgu jautājumu, un Sala Frankas kungs jautāja arī par Sīriju. Un jaunākie ziņojumi par Izraels uzbrukumu Sīrijai tagad arī ir zināmi, tie ir presē bijuši izlasāmi. Um, reģionos, kuros tad nozīmīgos, mums nozīmīgos reģionos šādi notikumi nav bijuši, bet, protams, kā Sīrija ir problemātisks jautājums. Mēs, mēs raizējamies par humanitāro situāciju, par to, ka konflikts vēršas plašumā, par to, ka iespējams var tikt izmantot ķīmiskie ieroči, un arī šeit politiskā līmenī situācija ir jārisina pēc iespējas ātrāk. Un šeit liela nozīme ir ANO drošības padomas piecām dalību valstīm, un lai nonāktu līdz politiskam uh, risinājumam, starptautisk, politiskajām um, aprindām ir jābūt vienotām. Kliha kungs jautāja par. Vai to, kā ASV lielāku uzmanību tagad pievērš Āzijai, vai tas mums rada problēmas? Uh, Ja A, man atbildi ir šāda, ja ASV tagad vairāk koncentrējas uz Āziju un klusā okeāna valstīm, mums ir jāpieņem tas zināšanai, bet ja mēs gribam, lai, ja mēs gribam, ja, lai amerikāņi mūs uztvērtu kā nozīmīgus partnerus, tad, protams, Eiropas partneriem ir jāveic investīcijas NATO gan politiskā līmenī, gan ekonomiskā, gan militārās jomas attīstībā. Tas ir galvenais, ko es gribu pateikt. Jakonsāri kundze jautāja līdzīgi, vai šīs ASV lielākā interese par Āziju kaut kā samazina NATO nozīmi. Nē, pats par sevi tā tas nenotiek. Uh, bet ja ASV neinvestēs mūsu attiecībās, tad mūsu saikne varētu kļūt vājāka. Bet būtībā mēs tomēr redzam, ka ASV ir ieinteresēta Eiropas drošībā. Piemēram, raķešu aizsardzības sistēmā ASV, piemēram, ir investējusi ļoti daudz uh, Un tā ka šeit mums nevajadzētu bažīties. Šobrīd ASV piedalās tādā modernā veidā NATO projektā, kas ņem vērā mūsdienu izaicinājums. Um, respect, uh, also... Un jūs man jautājāt arī par infrastruktūru, kas ir kļuvusi lieka, vai ir izpētīts uh, cik naudas tiek iztērēts velti, pil, radot infrastruktūru, kas ir novecojusi vai nevajadzīga un tam līdzīgi. Es neko tādu nevaru jums pastāstīt, bet mēs rūpīgi skatāmies, kā labāk reformēt militāros spēkus un kā labāk laist tos darbā, kā izveidot struktūras, kas nav tik statiskas. Uh, kas ir, kurām ir labāka, lielāka mobilitāte. Tas atrodas mūsu reformu centienu centrā. Detega, Detegas kungs uzdeva jautājumu, vai jūs kā NATO pārstāvis ieteiktu Eiropas saimnībai attīstīt Eiropas aizsardzības politiku. Uh, Es nevaru, no, esot savā amatā, iejaukties Eiropas Savienības politikas lēmumos, bet, manuprāt, jūs jau šodien dzirdējāt, ko es sacīju. Mums ir jāstiprina Eiropas aizsardzības struktūra, un es, es neredzu šeit pretrunu starp spēcīgu NATO un spēcīgu aizsardzības sadarbību Eiropā gluži otrādi. Un nostiprināt aizsardzības politiku Eiropā nozīmē veikt investīcijas uh, spēju attīstībā, kapacitātē, ne jau veidot jaunas institūcijas. Situācija kopumā drošībā ir jābūt labākai, nepietiek tikai ar karsta gaisa pūšanu bet es katrā ziņā nejaucos Eiropas Savienības drošības politikas izveidē. Un kopumā varu teikt, dažās politiskās grupās jūs diskutējat arī par to, vai mums vajadzētu kopīgu aizsardzību Eiropā, tādu sistēmu. Bet būsim realisti. Uh, Es nedomāju, ka manas dzīves laikā kaut kas tāds um, tiks izveidots. Es ceru, ka dzīvošu ilgi, gribu uzsvērt. Un kā ģenerālsekretārs es esmu uh, pietiekami bieži pieredzējis cik ļoti atsevišķās valstis, nācijas aizstāv savu suverenitāti, tik līdz runa ir par drošības jautājumiem. Tā tas vienkārši ir. Tāpēc es nedomāju, ka tāda kopīgā drošības sistēma tik ātri radīsies, bet es domāju, ka turpmākajos gados mēs redzēsim, ka e, tautas un valstis ciešāk sadarbosies, jo tas vienkārši būs nepieciešams jūs redzēsiet, ka būs daudzpusēji projekti, vai nu tas būtu smart defense, gudra aizsardzība, vai pooling and sharing un tam līdzīgi. Valstis arvien vairāk pieredzēs, ka pašas individuāli nespēs uh, sevi apgādāt ar moderniem aizsardzības līdzekļiem. Tas būs iespējams tikai kolektīvu centienu ceļā. Andrew Duffs jautāja, vai būtu labi aicināt premjerministru Erdogānu piedalīties decembra padomē. Es atturēšos šeit iejaukties uh, lemšanā attiecībā uz to, ko aicināt un ko nē uz Eiropas Savienības padomi par pirātiem. Tas ir tāds veiksmes stāsts un mācību mēs esam guvuši proti sadarbojoties un koordinējot savu rīcību ļoti cieši starp Eiropas Savienību, NATO un individuāliem dalībniekiem, mēs ļoti daudz izrādās varam sasniegt. Un es negribu izslēgt iespēju, ka balstoties uz šo mācību mēs nevarētu līdzīgas uh, programmas vai aktivitātes īstenot citos reģionos, lai nodrošinātu drošu kuģniecību, jo pirāti var parādīties pēkšņi dažādās vietās. Liels paldies! Un tagad es gribētu dot vārdu nākamajam runātājam, kas grib mm, Fan Ordena kungam. Uh, thank you very much, uh, Chairman. And, uh... Van Ordena kungs, liels paldies. Es uh, ļoti priecājos šeit redzēt NATO ģenerālu sekretāru. Un uh, viņš šeit uh, šajā institūcijā ienes zināmu realismu dēmu. Jūs teicāt, ka nav nepieciešams neko izgudrot pēc 2014. gada, bet Eiropas Savienība to visu laiku dara. Eiropas Savienība mēķina izaicināt dažādas iespējas, lai izveidotu kopēju drošības ārpolitiku. Bet es gribēju jautāt, kā mēs varam uh, stiprināt demokrātijas iespējas un uh, demokrātisku valstu iespējas rīkoties šajā bīstamajā pasaulē, kāda pasaulē būs Eiropas Savienības loma, un uh, ģenerālsekretāri jūs esat ļoti grūtā situācijā. Jūs esat uh, diplomāts, kas ir nokļūst starp politiķiem, bet uh, jūs esat diplomāts, uh, jums ir jārunā tā, lai neaizvainot nevienu no 28 dalību valstīm. Uh, bet fakts ir tāds, ka uh, šobrīd uh, tā ir pavisam cita sāruna. Te neiet runa par iespēju stiprināšanu, bet par to, ka Eiropas Savienībai ir jāatrod kāda loma, kurā tā varētu spēlēt. Manuprāt, šajā laikā, kad resursi ir pieticīgi, nebūtu jēgas Eiropas Savienībai veidot paralēlas struktūras un institūcijas mums vajadzētu domāt par Eiropas ieguldījumu NATO, jo e, tas ir visreālistiskākais scenārijs, un, protams, ka to visu apgrūtina fakts, ka mm, būtībā vien, vienas un tās pašas dalība valstis e, visu laiku runā tikai ar tām pašām valstīm vienā un tajā pašā pilsētā, un manuprāt, šī saruna nav pārāk atklāta. Manuprāt, realitātē jūs gribējāt teikt to, ka ir nepieciešams pārtraukt spēlēties ar politiku, veidot jaunas struktūras, bet ir jā, jāveicina kapacitāšu attīstība. Realitāte ir, protams, atšķirīga, bet uh, Vai jūs neuztraucaties par to, ka galu galā šī alianse varētu kļūt bipolāra? Vienā galā būs Eiropieši, otrā ASV. Un es zinu, ka transatlantiķi šajā organizācijā labprāt to gribētu redzēt. Manuprāt, eh, tas ir bīstams virziens, kādā doties, tāpēc es eh, tiešām ļoti gribētu zināt, eh, kāds ir jūsu viedoklis par šādu potenciālo iespējamību. Es domāju, ka jums vajadzētu iedrošināt Eiropas valstis uzlabot savu ieguldījumu NATO, pārtraukt, dublēt struktūras un veidot atsevišķas kapacitātes. Es esmu redzējis Rasmusena kungu dažādās uh, situācijās, gan kā Dānijas premjerministru, kurš runāja Eiropas parlamentā, gan uh, Eiropadomē, bet uh, šodien viņš ir diplomāts. Thank you. And thank you for giving this opportunity. Liels paldies, uh, saka Kraunbergas kundze. Paldies, ka mums ir iespēja dialogam ar NATO. Es gribēju parunāt par rāķešu aizsardzību. Uh, Jūs atcerieties, ka um, Lisabonā uh, tikšanās uh, laikā starp NATO un es, e, es kā arī ar Krieviju situācija bija diezgan saspringta. Problēmas uh, šeit ir diezgan lielas, bet es gribēju zināt, kā jūs vērtējat situāciju, kad ASV ir atlikuši plānus uzlabot pretraķešu aizsardzību. Kāda ir situācija NATO un Krievijas padomē. Vēl es gribēju uzdot papildu jautājumu. Es redzēju, atgādināšu, ka esmu ES un Irānas delegācijas priekšsādātāji un uh, gribēju zināt, kā, kā jūs domājat, vai NATO varētu spēlēt zināms lomu arī Irānā. Kā jūs to vērtējat? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Καταρχήν ήθελα να, να σημειώσω. Paldies priekšsādātājiem. Vispirms es gribēju sacīt sēkojošo. Rasmusēna kungs ļoti daudz runā par nodokļu maksātājiem, parlamentiem un pilsoņiem. Tomēr es, es uzskatu, ka tas e, tiek darīts propagandas iemeslu dēļ, nevis tāpēc, ka tas patiešām ir svarīgi. Un uh, Es to saku tāpēc, ka ļoti bieži tiek runāts par, bruņoš, par atbruņošanos. Tomēr pašlaik mēs ļoti daudz dzirdam, ka aizvien plašāk tiek izmantoti bezpilota līda aparāti. Un tas noved pie tā, ka daudzi cilvēki Afganistānā un citās pasaules valstīs ir gājuši bojā. NATO nav izteikusies pret šo bezpilotu lidaparātu izman, izmantošanu gluži pretēji. Otrakārt, es gribēju zināt, ko jūs domājat, uh, sakot, ka NATO ir jāstiprina. Kāpēc NATO uh, pati nevar izlemt, uh, kur tā iesaistīsies un kur nē? Uh, Jūs runājāt arī par lidmašīnu uzpildīšanu gaisā. Jā, ja mēs varētu nonākt pie vienotas nostājas, tad varētu runāt arī par sadarbību, tomēr pašlaik tas nav iespējams, jo ir daudz pretrunīgu interešu starp lielajām imperialistiskajām lielvarām. Uh, un vienmēr ir atsevišķas valstis, kas grib paturēt uh, NATO virsroku, un tas uh, nekad nemainīsies, ja vien netiks mainīts dibināšanas līgums. Vienmēr būs valstis, kas gribēs uh, paturēt virsroku un teikt pēdējo vārdu, un uh, Amerikā tieši šāda nostāja arī ir. Jūs uh, sakāt, ka tagad, 20 gadus pēc kāra, Dienvidslāvijā mēs uh, vienmēr, mēs joprojām redzam, ka Kosova ir okupēta un mēs nezinām, kā tam tiks darīts gals. Mēs nezinām, kad tiks uh, pilnībā aizvāktas, um, aizvākti karavīri no Afganistānas. Domāju, ka par to ir jārunā atklāti. Interešu šeit ir daudz un dažāds, un par to ir jārunā atklāti. Es aicinu tomēr runātājs ievērot atvēlēto izteikšanās laiku, lai visiem ir iespēja izteikties. Līdzeka kungs. Liels paldies priekšsādātāji. Es izteikšos uh, ļoti konkrēti, tāpat kā izteicāties jūs. Man ir trīs īsi jautājumi. Pirmais jautājums par to, ko tikko pieminēja kolēģi par viedo aizsardzību, par resursu apkopošanu un kopīgu izmantošanu Pagājušajā nedēļā mūsu apakškomiteja runāja par to, ka šāda kopīga resursu izmantošana un apkopošana mums varētu ļaut ietaupīt 300 miljonus eiro. Budžeta situācija Eiropā ir tāda, ka mm, tas, ka pašlaik uh, par 100 miljoniem budžeta ir samazināta. Vai jūs aicināsiet dalību valstis pārtraukt budžeta samazinājumus? Tālāk par raķešu aizsardzības vairogu Eiropā. Kā jūs vēlaties, kā NATO vēlas pārliecināt pilsoņus Eiropā, ka šis projekts ir domāts Eiropas aizsardzībai, ne tikai ASV interešu stiprināšanai. Tālāk par Grūziju. Ģenerāla sekretāra, es eh, vēlējos jums pateikties par to, ka jūs eh, aicinājāt mūs eh, iest, ru, ista, runāt par šo jautājumu. Tomēr NATO netiek atbalstīta ne tikai Grūzijā, uh, Tam ir arī opozīcija svarīgās NATO dalībvalstīs. Kā jūs eh, pārliecināsiet šīs dalībvalstis, ka eh, Grūzija varētu iestāties eh, NATO? Vēgla kungs, paldies priekšsādātājiem! Vaša ugotovitev, da moramo biti pripravljeni na nepredvidljive in nepričakovane stvari, ki se dogajajo. Man patika jūs teiktais par to, ka mums jābūt gataviem un mums ir jāsagatavo arī neparedzamais, arī tas ietekmēs mūsu drošību, tam es pilnībā varu piekrist, bet kas vēl notiek? Mums arī jācenšas samazināt neparedzamās situācijas, mums ir jāsamazina mm, šādu neparedzētu situāciju iespējamību. Un šajā saistībā man jums ir jautājums, vai jūs domājat, ka mēs varētu uh, un domāt par labāku koordināciju, labāku sadarbību starp Eiropas Savienību un NATO. Un vai jūs domājat, piemēram, ka mēs varētu domāt par iepriekš pāredzēšanu šiem procesiem, par to prognozēšanu? Un runa ir par procesiem, kurus var jau iepriekš paredzēt droši gaidītiem procesiem un negaidītiem. Un ja mēs skatāmies uz negaidītajiem, tad mēs secinājam, ka šajā ziņā NATO nav bijuši lieli panākumi, lai neteiktu, ka tās bija neveiksmes. Es domāju, ka mūsu sadarbībai ir jāstiprina ne tikai uzlabojot loģistiku, bet arī uh, koncentrējot intelektuālās kapacitātes. Vēl viena lieta. Kas notiek ar Maķedoniju? Un kas notiek ar tās vietu NATO? Jūs ļoti labi zināt, kāpēc es runāju par šo valsti, jo starptautiskā tiesa pieņēma spriedumu, Ko jūs par to domājat? Tas ir reģions ar valsts, kurā NATO ir ļoti būtiska loma. Paldies! Thank you um, very much. Uh, first, uh... Liels paldies! Vispirms atbildēšu Van Ordena kungam. Gribēju teikt, ka es neesmu institucionālists. Man ir pilnīgi vienalga, kurš dara ko, bet mani uztrauc tas, lai nepieciešamais tiktu izdarīts. Mēs esam identificējuši kritiskus trūkumus militārajās iespējās. Mēs esam mācījušies no savām operācijām, it īpaši Afganistānā un arī Lībijā. Mēs tiešām tur esam guvuši labu mācību, un balstoties uz to mēs esam uh, atklājuši, kur ir vājās vietas. Mans uzdevums ir labot šos trūkums, vai nu tas notiek NATO ietvaros vai es ietvaros, man ir viena alga, bet 21 valsts ir locekle abās organizācijās, un, protams, ka nodokļu maksātāju interesēs ir nodrošināt, lai darbi notiktu efektīvi ir viens nodokļu maksātāju kopums un viens militāro iespēju kopums. Ir nepieciešams uh, investēt militārajā transportā, jo Eiropā ir daudz uh, karavīru, bet uh, tos nav iespējams pārvietot. Ir nepieciešams uh, uzpildīt lidmašīnas gaisā. Šādu pieredzi mēs guvām īrijas, li, Lībijas operācijās. Ir nepieciešamas labākas uh, iespējas uzraudzībā, atpazīšanā un runājot uh, konkrēti, tas nozīmē, ka ir jāiegulda līdzekļi bezpilota lidaparātos, kas var tikt izmantoti, lai iegūtu šādu informāciju, kā arī lai sniegtu uh, informāciju mūsu armijai un nodrošinātu politisku lēmumu pieņemšanas iespējamību. NATO samitā Čikāgā pagājušajā gadā Eiropas NATO dalību valstis apņēmās veikt investīcijas, lai nodrošinātu iespējas uzpildīties, uzpildīt līdaparātus gaisā. Man ir viena alga, kura institūcija to dara, bet man ir svarīgi, lai tās tiktu izdarīts. Un tagad es gribēju sacīt, ka tas arī ir iemesls, kāpēc es uh, uzskatu, ka Eiropadomes uh, decembra secinājumiem būtu jābūt tādiem, ka ir nepieciešams iegulstīt, ieguldīt atbilstošas līdzekļus uh, kritiski svarīgās uh, aiz, militārajās um, jomās. Kronbergs kundze man jautāja, vai NATO plāno kādu lomu Īrānā. Nē, es nekad uh, neko tam līdzīgi neesmu teicis, gluži pretēji. Es uh, tieši esmu sacījis, ka NATO alianse uh, neplāno veikt nekādas operācijas Irānā, mēs atbalstam diplomātisku un miermīlīgu risinājumu meklēšanu. Jūs arī jautājāt par uh, po posmu veida mm, adaptīvo pieeju mm, varētu uzlabot mūsu attiecības ar Krieviju. Es uh, sacītu, jā, tam tā vajadzētu būt, jo uh, Krievijas bāžas līdz šim galvenokārt ir bijušas saistītas ar aizsardzības vairoga ceturto fāzi. Un ceturtā fāze būtībā pašlaik ir mm, at, atcelta. Ja Maskavā būs politiskā grība sadarboties, tad es domāju, ka tas varētu nodrošināt eh, iespēju panākt uh, vienošanos par NATO un Krievijas sadarbību pretraķešu aizsardzībā. Un es gribēju uzsvērt, ka ceturtā un galīgā fāze ir atcelta, tomēr tas neko nemaina tajā faktā, ka Eiropas uh, NATO valstu iedzīvotāji tiks pasargāti pret raķešu uzbrukumiem, jo pirmās trīs pretraķešu aizsardzības vairoga fāzes tiks īstenotas kā plānots, un tas nodrošinās aizsardzību visām Eiropas valstīm, kuras ir NATO dalība valstis. Andrejākis kungs jautāja, kad tiks pielikts punkts Kosovas okupācijai. Interesantākais uh, punkts uh, šeit ir tāds, ka cilvēki, kas dzīvo šajā reģionā, neuzskato par okupāciju. Gluži pretēji, kad Keitija Eštone panāca uh, nolīgumu parakstīšanu starp, parakstīšanu starp Belgradu un Prīštinu. Abas nācijas uzņēmās nodrošināt mieru un stabilitāti un īstenot šo vienošanos, un to ir grūti saukt par okupāciju. Es esmu gandarīts, ka NATO tiek uzskatīts par objektīvu miera un stabilitātes garantu, un mēs tur paliksim tik ilgi, uh, cik būs nepieciešams, lai īstenotu ANO mandātu. Mēs darbojamies balstoties uz ANO mandātu, un mums ir pienākums īstenot ANO mandātu, lai nodrošinātu brīvu kustību. Vēl jūs jautājat par Afganistānu. Ir skaidra ceļa kārta līdz 2014. gadam. ICF uh, misija tur beigsies. Mēs uh, tur paliksim pēc 2014. gada ar misiju, kas nebūs cīņas misija, tā būs misija, lai apmācītu Afganistānas spēkus. Vēl bija jautājums, vai mēs ko darām, lai apturētu budžeta samazinājumu aizsardzībai. Jūs zināt, ka NATO kā anal alianse to nevar izdarīt, bet mums ir zināmi salīdzinošie kriteriji saskaņā ar kuriem NATO sabiedrotajiem eh, ir jāievēro. NATO dalību valstīm ir jātērē divi vai vairāk procenti no IKP aizsardzības izdevumiem, un tie sabiedrotie, kas pašlaik neizpilda šo mērķi, uh, turpinās uh, izdevuma palielināšanu, lai to sasniegtu. Tā nav juridiska prasība, tā ir politiska apņemšanās. Un ikreiz, kad es uh, apmeklēju valstu galvaspilsētas, es uh, atkārtoju šo signālu. Drīz es apmeklēšu Varšavā un uh, atkārt, uzsveršu to vēlreiz. Ir jārunā ne tikai ar valdībām, bet arī ar uh, dažu valstu parlamentiem. Es esmu redzējis eh, pozitīvas eh, atbildes reakcijas. Es redzēju, ka vienā valstī lielākās partijas panāca politisku vienošanos, saskaņā ar kuru valsts virzīsies uz izdevumu palielināšanu līdz 2% līmenim. Es vienmēr priecājos eh, tieši runāt ar parlamentāriešiem, jo uh, Tieši viņi ir atbildīgi par aizsardzības budžetu un, protams, finanšu un fiskālo politiku. Līsaka kungs, jūs jautājāt arī par pretraķešu aizsardzību. Kā mēs varam pārliecināt cilvēkus, ka tas ir arī Eiropiešu interesēs? Ir diezgan skaidrs, ka mēs saskaramies ar reāliem raķešu draudiem vairāk nekā 13 valstīs pasaulē ir raķešu tehnoloģijas vai arī tās tuvojas šādu tehnoloģiju ieguvēju, eh, kas ļautu sasniegt mērķus Eiropā. Tāpēc mums ir nepieciešama efektīva aizsardzība pret reāliem raķešu draudiem. Visbeidzot par Gruziju. Lēmums, kuru mēs pieņemam Bukarestē 2008. gadā NATO samitā, joprojām ir spēkā. Uh, Mēs teicām, ka Grūzija kļūs par NATO dalību valsti, protams, ja viņi izpildīs nepieciešamos priekšnoteikumus, un mēs esam izveidojuši īpašu NATO Grūzijas komiteju, kurā mēs sadarbojamies ar Grūziju, mēģinot panākt uh, progresu, aicinot uh, Grūziju veikt uh, reformu procesu, kas ļautu nonākt pie tā, ka Grūzija kādu dienu kļūst par NATO dalību valsti. Uh, Protams, mēs esam pavirzījušies uz priekšu, un es esmu gandarīts, ka jaunā Grūzijas valdība ir atkārtoti uzsvērusi, ka tā turpinās eh, ceļu uz NATO. Tāpēc eh, tagad tieši Grūzijai ir jāpierāda, ka tā nodrošina nepieciešamo pēctecību. Un visbeidzot, eh, Vēgla kungs man jautāja par turpmākajām paplašanāšanās kārtām. Uh, Mēs uh, aktīvi strādājam ar Skopji. Arī, 2000, arī tu, 2008. gada samitā Bukarestē mēs sacījām, ka Skopjes uh, ceļš un mēģinājumi pievienoties NATO tiek atbalstīti. Un, manuprāt, NATO ir darījusi visu iespējumu. Mēs jau tagad esam gatavi nekavējoties sākt pievienošanās sarunas, ko līdz būs atrisinātas problēmas ar valsts nosaukumu. Mēs esam gatavi darīt visu iespējamo, lai atrisinātu šo nosaukumu problēmu, un, manuprāt, tas nav neiespējami. Ja būs laba politiskā grība, tad uh, to ir iespējams uh, izdarīt ātri. Lielas paldies! Paldies! Tagad vēl ir seši runātāji manā sarakstā. Mm, grūti pateikt, vai mums pietiks laika, ja nu vienīgi jūs visi nepārsniegsiet vienu minūti. Veronika, lūdzu centies. Merci, monsieur le président. Monsieur Rasmus. Paldies, priekšsēdētāji. Rasmussen kungs, man jums ir viens jautājums. Vai mm, jūs kā NATO ģenerālsekretārs bijāt lietas kursā par Izrēlas mm, bu bumbas atentātiem dāmās? Vai es jums to uzdodu, tāpēc, ka 2016. gada martā NATO ir parakstījis sadarbības līgumu, partnerības līgumu ar Izraēlu, tas ir divpusējs līgums, un presē parādījās virsraksti, ka Izraela ir NATO de facto locekle, un, un tas bija interesanti, jo tam vajadzēja pastiprināt militārās planifikācijas procesus starp ES, NATO, starp NATO, ASV un Izraēlu saistībā ar eh, nākotnī tuvajos ausmos. Tas bija divas eh, mēnešus pirms šīs dienas operācijām. Bija ļoti, grū, būtu ļoti grūti noticēt, ka tur nebija nekādas koordinācijas vai tāda bija un kā jūs analizētu. Ko jūs domājat par šo intervenciju? Paldies. Mr. Šāka. Šākas kundze, lūdzu. President, Mr. Paldies. Jūs runājāt par vadības nepieciešamību tādā izmaiņu pasaulē. Uh, Es gribu jautāt par kiber pasaules aspektiem un vadību apvienotajās, um, savienotajās valstīs ir. Ar interesi izlasīju Tallinas rokas grāmatu. Uh, Kā jūs vērtējat drošības jautājumus saistībā ar digitālajo pasauli un jaunumiem tajā, vai Eiropas Savienība šeit nav neglābjami atpalikusi? Jūs teicāt, ka Sīrijā NATO nav paredzējusi iesaistīties, tai nav pilnvars, gribu vienkārši jautāt, kāpēc. Ružeka kungs, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies! Esmu tikko atgriezies no Balkānu valstīm, un mums šis tas tur nav noslēgts, runājot par NATO paplašināšanos. Jūs runājāt par Fairum un Maķedoniju. Uh, Bez ko teikt par Melnkalni, Serbiju, Bosniju, Hercegovinu vai nākamajā NATO samitā būs runa par paplašināšanos. Paldies! Bitikofer kungs. Uh, Paldies! Trīs jautājumi. Runājot par kodola atbruņošanos, pirmais jautājums. Un otrais jautājums par Austrumāzijas bruņošanās sacensību. Mēs piedalāmies veicinot to, eksportējot ieročus turien. Kā jūs to vērtējat? Vai mums nevajadzētu mazliet piesargāties, īstenojot politiku un eksportējot ieročus uz šo uh, reģionu un runāt par pretraķiešu aizsardzību? saskaņā ar jūsu domām, kas ir pats neatliekamākais jautājums, kas jārisina mums kā Eiropiešiem un jums kā NATO vadītājiem saistībā ar drošības sadarbību ar Krieviju. Jūs noteikti esat iepazinies ar Ivanova un citu ekspertu uh, Uh, šo ekspertu ziņojumu. Kā jūs to vērtējat? Kirilova kungs, lūdzu. Kā jūs zināt, pagājušajā gadā. Terrorist activity on a large scale European territory. Burgesā notika atentāts. Un ASV un Izraela domā, ka runa ir par Hizbollah e, iesaistīšanos šajos notikumos, maz tā liecina izmeklēšana, bet tai pašā laikā pretrunas nav novērsts, viedokļi ir dažādi. Um, es, sa, mani, protams, interesē arī iespējamā saikne starp Hizbollah un neseno uzbrukumu. Uh, es ceru, ka situācija Irānā nepasliktinās, bet katrā ziņā par Hizbollah lietu ir noteikti vajadzēs runāt. Herr ordförande, två mycket korta frågor. Nākamais runātājs. Lielas paldies, man pavisam neliels jautājums. Francija jūs bija norūpējusies par Māliju situāciju, bet kā tad ir ar NATO? Ģenerāla sekretāra kungs, jūs ļoti labi zināt, kā tad ir ar Krievijas lidmašīnām, kas lidoja gara Zviedrijas eh, robežām, pavisam tām tuvu. Bija kāda reakcija, vai vispār ir iespējams, ka kaut kas tāds notiek? ja tā būtu bijusi NATO dalība valsts, te ir jāuzdod jautājumu atkarībā no dažādām situācijām. Um. Paldies! Pirmkārt, Dekaizeres kundze. Jūs jautājāt, vai NATO un Izrēla ir koordinējušas uh, uzbrukumus? Nē. Atbildi ir nē, protams, nē. Mums ir tāda partnerības attiecības ar Izraēlu. Tas ir vidusjūras dialogs tā saucamais. Un te piedalās ne tikai Izraela, bet vēl sešas citas valstis, arī Ziemeļāfrikas valstis un tuvo austrumu valstis, un mums ir sadarbības programmas, attīstības programmas ar visām šīm valstīm. Bet Mēs neesam koordinējuši neseno uzbrukumu. Šākas kundze, kiberdrošība. Viens no svarīgākiem jauniem uzdevumiem saistībā ar drošību, kas ir parādījušies nesenā laikā. Ar to mēs noteikti strādāsim turpmākajos gados. NATO mēs grasāmies stiprināt kiberaizsardzības spējas. Pirmais solis ir nostiprināt mūsu pašu NATO tīklu aizsardzība. Tas ir vajadzīgs, jo mums uzbrūk regulāri. Un jādomā, tas nav pārsteigums, bet līdz šim esam bijuši, esam spējuši aizsargāt savas sistēmas. Tas ir pirmais solis. Nākamais mums, protams, būs arī jādomā, vai un ja jā, tad kā attīstīt spējas, kas ļaus palīdzēt atsevišķiem mūsu sabiedrotajiem, kas, kuriem uzbrūk. Daži varbūt varēs sevi sekmīgi aizstāvēt pret kiberuzbrukumiem, uzbrukumiem citi varbūt ar prieku gaidīs palīdzību no NATO. Piemēram, tā varētu būt tāda ātrās reaģēšanas um, sistēma, kas varētu, ko varētu laist darbā tad, kad vajadzīgs. Šie ir daži elementi, ar kuriem notiek darbs. Un kiberdrošība, acīm redzot, arī ir jautājums, kurā arī būs nepieciešama cieša sadarbība ar globāliem partneriem visā pasaulē, jo tas bez šaubām ir pārobežu līmeņa jautājums. Un te mums ir vajadzīgi vajadzīgas valstis, kas domā tā kā mēs. Runājot par Sīriju, kāpēc ir tā, ka NATO neiesaistās un nav iecerējusi iejaukties militārā konfliktā Sīrijā. Man to jautā bieži cilvēki atgādina sekmīgās NATO operācijas Lībijā, un tad jautā, kāpēc gan Sīrijā jūs nevarētu darīt to pašu. Bet te ir ļoti skaidra at, atšķirība. Lībijā mums bija skaidrs ANO mandāts un uzdevums aizsargāt um, civiliedzīvotājus. Mēs arī saņēmām atbalstu no valstīm, kas atradās pie Lībijas. Sīrijas gadījumā nekas no iepriekš minētajiem nav izpildīts, neviena priekšnoteikuma nav. Un, manuprāt, tāda militāra iejaukšanās no ārpuses var radīt ļoti negaidītas, ļoti ļaunas sekas, ar kurām neviens nav rēķinājies. Ir vajadzīgs politisks risinājums. Es pilnīgi saprotu, kāpēc jūs uh, esat tik ļoti vīlusies, bet manis minēto iemeslu dēļ uh, Uh, šis jautājums, kas pēc būtības ir ļoti sāpīgs un jārisina ļoti steidzami, um, tam pirmkārt ir vajadzīga vienota startautisko aprindu attieksme, vienota rīcība, un līdz šim vienotība, vienprātība nav panākta. Un to atliek tikai nožēlot, un es to arī nožēloju. Ir politisks ietvars, ko izmanto. 2012. gada jūnijā tika izveidot rīcības grupa Sīrijai, kas izdeva paziņojumu. Un to parakstīja viss, visas piecas ANO drošības padomas valstis. Un šajā paziņojumā ir skaidri un gaiši pateikts Damaskas režīmam vajadzētu sākt pārējais procesu, kas, kurā, kas novestu pie Sīrijas tautas vēlmju uh, īstenošanas dzīvē. Manuprāt, politisks risinājums varētu balstīties pirmkārt uz, šo, uz šā paziņojuma, bet priekš tā, protams, mums ir vajadzīga ANO drošības padomas rezolūcija. Tagad Ručeka kungs. Uh, Jūs jautājat par Balkānu valstīm un to iespējām pievienoties NATO. Melnkalne ir panākusi ievērojumu progresu. Tāpēc mēs esam Melnkalne izstrādājuši pievienošanās rīcības plānu. Šobrīd visi kritēriji nav īstenot, sasniegti, bet tas, kas jau ir paveikts, tiešām liecina par progresu. Bosnija Hercegovina. Um, te ir nu, tāda politiska stagnācija iestājusies. Pirms dažiem gadiem mēs izstrādājam pievienošanās rīcības plānu, kas saistās arī ar priekšnoteikumiem. Mēs apliecinājām, ka aktivizēsim vai iedarbināsim šo rīcības plānu tik līdz tiks veiktas dažas pieticīgas reformas saistībā ar saistībā ar aizsardzības infrastruktūru. Un pagaidām mēs nekādu progresu neredzam. Žēl, protams, bet mēs esam gatavi sākt rīkoties tik līdz šis mājas darbs būs izdarīts. Manuprāt, politiskā vienošanās trūkums starp Prištinu un Belgradu nu, ir pie tā, ir pie vainas, pie tā, ka šīs valstis tik lēnām, tik kūtri integrējas NATO sistēmā. Mēs esam gatavi, bet, protams, ka mājas darbs ir jāpaveic. Vai nākamajā samitā runa būs par paplašināšanos? Pirmkārt, lēmums par to, kad vispār būs samits, nemaz nav pieņemts, un otrs, lai iestātos NATO, ir jāatbilst kritērijiem, tā ka kandidātiem pašiem ir jādomā par to. Butikofera kungs par kodola atbruņošanos. Mēs esam pieņēmuši strateģisko koncepciju, un šajā koncepcijā mēs vēlreiz apstiprinām to, ko jau 1970. gadā apliecināja liela daļa valstu, proti veicināt, pas, lai pasaulē samazinātos kodolieroču skaits, un, bet mēs neesam arī naivi, kamēr kodolieroči pastāv, tikmēr NATO būs uh, kodola valstu uh, alianse, bet runāju par taktiskajiem kodolieročiem, mēs eh, esam par tādu um, sabalansētu pieju, un NATO ir lielā mērā samazinājusi NATO ieroču apjomu salīdzinājumā ar to, kas bija uzreiz pēc augstā kara. Un uh, šajā ziņā mēs esam izdarījuši daudz, daudz vairāk nekā, piemēram, Krievija. Mēs esam par to, ka kodolieroču apjoms samazināt, bet, protams, tādā sabalansētā veidā. Par Eiroatlantisko drošību. Protams, ka es iepazinos ar ekspertu ziņojumu un lasīju to ar lielu interesi. Mums, protams, ir tādā, mums ir nepieciešams, lai Krievija ar mums sadarbojas pret raķešu aizsardzībā, un daudzās jomās esam panākuši progresu, bet šī pretraķešu aizsardzība tas būs tiešām tāds kvalitatīvs lēciens. Pagaidām neesam saņēmuši pozitīvu reakciju Maskavā, bet mēs turpinām dialogu. Svensona kungs, jūs jautājāt par to, vai šis uh, atgadījums būtu noticis, ja Zviedrija būtu NATO dalībās. Es nezinu. Es uh, mm, nejaukšos debatēs iekšējās, kas notiek Zviedrijā. Es, protams, sekoju līdz ar lielu interesi debatēm Zviedrijā, bet vēlreiz uzsveru to, ko jau esmu ziņojis. Esot Zviedrijā, ir liela starpība vai jūs esat dalībās vai neesat. Runa ir par piekto pantu, ja jūs gribat to izmantot, jums jābūt NATO dalībvalstī, bet mēs ļoti priecājamies par ciešo un labdabīgo sadarbību, kas mums ir ar Zviedriju. du Foreign Minister. Herzlichen Dank, Herr Generalsekretär. Liels paldies, ģenerālsekretāri! Par jūsu skaidrojumiem, bet pašlaik mums ir jābeidz šī diskusija, jo ir ieradies nākamais runātājs. Liels paldies, ģenerāla sekretāri, par to, ka bijāt šeit, un es ceru, ka starp Eiropas Savienību un NATO līdz uh, ES samitam būs iespēja noturēt vēl kādu diskusiju sinerģijas efektu dēļ, kas ir panākam tikai ciešā sadarbībā, bet arī tāpēc, ka ir nepieciešams nospraust skaidrs līnijas savstarpēji papildinošajā sadarbībā starp NATO un Eiropas Savienību. Varbūt uh, jūs varētu palikt savās vietās, līdz mēs pieliekam punktu šim darba kārtības punktam. Jūs redzēsiet, ka tas būs nepieciešams, jo Amerikas politikā ir notikušas dramatiskas pārmaiņas. Es nezinu, kā tas ietekmēs politiku tuvajos un vidējos austrumos. Tas novedīs pie interešu sfēru maiņas un arī spēku samērā starp Eiropas Savienību un uh, ASV NATO ietveros. Es domāju, ka būs nepieciešams, lai abas uh, kopienas uh, šajā pilsētā turpinātu sadarbību. Tāpēc es pateicos par šo diskusiju. Reizēm gan man ir jāteic, ka NATO un ES sadarbības uh, ietveros, arī ņemot vērā ASV draugu interesi, ir tas, ka NATO sniedz lielu ieguldījumu uh, darba dalījumā. Un ES uh, um, dalību valstis uh, nodrošina 60% attīstības palīdzības eh, visā pasaulē, tāpēc eh, tas ir jāņem vērā, ja mēs mm, veicam godīgu novērtējumu par katru ieguldījumu. Nu, tas tomēr neizslēdz to, ka sadarbība varētu būt labāka un Eiropiešiem būtu jāspēj labāk veikt savus, eh, savas militārās saistības, savus pienākumus un es ceru, ka mēs Vasarā un rudenī turpināsim šo darbu, lai labāk sagatavotos decembra samitam. Lielas paldies par to, ka bijāt klāt. Thank you. Thank you. A pleasure to be here. Thank you. I will visit you one day if I am allowed to do so. Of course. You're welcome.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 Iepriekšējo dienu laikā es vairāk kārt uh, esmu dzirdējis jautājumus no kolēģiem, vai viņi varētu kļūt par referentiem ziņojumam par Īrāku. Un uh, priecājos, ka neviens uh, ne, nelūdz kļūt par Īrākas uh, aizsardzības ministru. Es uh, tāpēc priecājos uh, šeit sveikt uh, Mario Maurī, kurš ir kļuvis par Itālijas aizsardzības ministru. Reizēm mēs brīnāmies par personāla izvēles stratēģiju Itālijā, jo tā nedaudz atšķiras no citām valstīm. Tomēr jāteic, ka rezultāti šoreiz ir ļoti labi. Un uh, Mēs uzskatām, ka Mario Mauro ir ļoti labs kandidāts šim amatam. Es gribētu aicināt Mārio teikt dažus ievadvārdus, lai mums pēc tam būtu iespēja padiskutēt, lūdzu. Grazie, prezidente. E... Paldies, priekšsēdētāji. Ja ir viens iemesls, kāpēc man patīk būt Itālim, ir tas, ka mana valsts nebeidz mani pārsteigt. Es domāju, ka tas var veicināt to, ka arī mēs visi esam pārsteigti, visi šie pavērsieni un vislielākie Itālijas parlamenta pacifisti ir kļuvuši par aizsardzības ministriem. Un tas tā patiešām ir tā jēga, tā esence, kuru vēlējos arī paust šeit, un es to ļoti dziļi izjūtu. Tas nav saistīts ar tehniskiem aspektiem, bet aizsardzības politikas vīziju, kas ir jāizstrādā, kas ir jāizstrādā no drošības viedokļa bez konfliktiem. Un uh, lielais izaicinājums, ar kuru mums ir jāsaskarās un kas uh, ir uh, jāveic posmu pa posmiem līdz decembra padomei, ir jāraugās, vai mums ir redzama aizsardzības vīzija, kas varētu mums ļaut virzīties priekš Eiropas integrācijas jomā. Es uzsvēršu, ka mūsu uh, diskusija ilgst jau vairākus gadus par kopīgo aizsardzības redzējumu, vīziju. Tā ir jābūt instrumentam, balstam, kas mums ļaus virzīties uz priekšu Eiropas integrācijas procesā. Itālijas valdība pēc pēdējām ļoti sarežģītajām, grūtajām vēlēšanām mani ir iecēluši amatā un kopumā valdībā ir iecēluši politiķus, kuriem ir ļoti federālistiskas idejas, un tas arī noteiks vidējā termiņā zināmu skaitu lēmumu un nostāju, kas e, ļoti spēcīgi savietosies kopā integrācijas procesā Eiropas parlamentā. Es uzzināju, ka ir uh, veids, kā var attiekties pret eh, dažādiem procesiem, pret integrācijas procesu, bet šeit es vēlos atgādināt un arī uzsvērt to, ka Itālijas valdības nostāja, kura tiks pieņemta nākamajos mēnešos, balstīsies uz nepieciešamību veikt Eiropas integrācijas procesu. Līdz ar to ir saprotams, ka es tieši stāšos pretī problēmām, kas kavē, traucē šo pātrinājumu pretī kopīgam aizsardzības redzējumam, un mēs meklēsim loģiskus risinājumus Mm, kas e, mums ir mm, mūsu Eiropas mājas ģenētiskais kods, un es arī mm, neatkāpšos no šāda uzdevuma. Es domāju, ka e, aizsardzības Eiropai ir divas galvenās problēmas. Pirmā ir palēnināšanās procesam, ar kuru padziļina saiknes aizsardzības jomā starp valstīm. Un man ir tāds priekšstats, ka šis process šobrīd uh, palēninās eh, tamdēļ, ka netiek pievērsta pietiekama valstu valdību uzmanība kopīgai prasībai un vajadzībai. Un es nevēlos runāt par stagnāciju vai šī procesa apstāšanos, tas eh, nebūtu pareizi. Bet es domāju, ka Eiropas nācijām vajadzētu rīkoties ātrāk, lai sasniegtu Eiropas aizsardzības kapacitātes mērķi, kas būtu spēcīgs un integrēts. Es domāju, ka mums ir vairākas iniciatīvas, kuras vērstas uz pašlaik pastāvošā uzmā, uzlabošanu vai pilnveidošanu, bet es domāju, ka ir jāiet vēl tālāk, ir mm, jāveic šis, šī virzība, lēciens uz priekšu, aizsardzības. Uh, un drošības politikā. Nu, un es ar mm, prieku atceros to fāzi, kas mm, bija manā pirmā pieredze Eiropas parlamentā, kad Eiropa mm, piešķīra attiecīgus resursus un runāju par intelektuālajiem resursiem, ne tikai ekonomiskajiem. Eiropas drošības un aizsardzības politikai, un mēs izstrādājām Eiropas aizsardzības politiku, mēs eh, definējām mērķus, militāro kapacitāšu jomā, un mēs varējām izstrādāt arī darbības plānu progresīvam šo kapacitāšu attīstības progresam, un es domāju, ka tajā laikā tā bija ļoti pozitīva lieta ne tikai aizsardzības un drošības politikai, bet visai Eiropai. Un es esmu arī pārliecināts par to, ka savā veidā ir jāatgriežas pie šī uh, Nu, virzītāji spēka, un šajos gados mēs arī formulējām Eiropas mm, satvaru, un mums ir mm, jānosaka ambiciozi un saskanīgi mērķi, mm, saskaņā ar lomu, kādu mēs vēlamies spēlēt starptautiskā kontekstā, un lomu, kādu kādu spēlēs Eiropas parlaments, eh, ir izšķiroša, jo šeit dzimst un mm, noformējas mm, šī Eiro, spēcīgā Eiropa, un šī Eiropa arī balso par izšķirošiem sektoriem, to starp aizsardzības jomu, un es mm, domāju, ka es ceru, ka Eiropas parlamentā arī ir šī nepie, a, šī apziņa par nepieciešamību uh, pievērsties aizsardzības drošības politikai. Un es ceru, ka tas arī rosinās valdības pieņemt eh, tikpat spēcīgus lēmumus. Otrā problēma manā skatījumā ir saistīta ar konkrētu risku, ka mazinās militārās kapacitātes, šīs pamata kapacitātes, kas Eiropas līmenī pastāv, dāti par mm, tēriņiem aizsardzības jomām To, tos uh, skatīja Eiropas aizsardzības aģentūra un te rāda, ka pēdējos gados šī, šī izdevumi samazinās turklāt um, būtiski un mēs uh, zinām, ka Eiropa saskarās ar ļoti grūtu periodu ekonomikas ziņā un ir nepieciešamība samaksāt valsts tēriņus aspektos, kas palīdzētu nodrošināt finanšu stabilitāti. Uh, Tomēr es uzskatu, ka tieši tam dēļ, ka ir šis grūtais ekonomiskais periods, kas tik ātri nemaz neatrisināsies, mums ir jāizdara drosmīgas izvēles tēriņu ziņā, aizsardzībai un par aizsardzību un uh, turpmākajos gados. Mm, Eiropas uh, valstis nevarēs būt pašpietiekamas aizsardzības jomā ne tikai mm, operatīvo e, kapacitāšu ziņā, ne arī resursu ziņā, lai finansētu attīstības e, programmas un e, atjaunināšanu mm, dažādām sistēmām attiecībā uz dzīves ciklu un sarežģītām tehnoloģijām. Un, un mm, to mēs redzam pēdējos gados, tā kā samazinās resursi, tad praktiski visas Eiropas valstis samazina savas visdārgākās kapacitātes bet uh, izdarot šādas izvēles, balstoties uz mm, nacionālām, nacionāliem pamatiem, un tad Eiropa zaudē savas uh, operatīvās spējas, kas tai dod lielāku darbības autonomiju. Pietiek palūkoties uz uh, izdevumiem, uh, investīcijām aizsardzībā, tad mēs labāk varam izprast lietas, balstos uz uh, Eiropas aizsardzības aģentūru, tad 26 valstīs ir veikti ieguldījumi apmēram 34 miljārdu eiro mm, vērtībā, lai e, nopirktu militārās sistēmas un aprīkojumu, un, un apmēram 7,5 miljārdi mm, tika veltīti kopīgu programmu iegādai, kur bija divas vai vairākas Eiropas valstis kopā veica šo uh, iepirkumu. Tātad 20% no Eiropas iepirkumu programmām ir uh, dažādi Eiropas Savienības sadar valstu sadarbības augus. Un aizsardzības pētniecības jomā situācija ir vēl ļaunāka - 2,1 miljārds mm, kopā 246 miljonu eiro tiek paredzēti programmām, kurā ir uh, vairāk Eiropas Savienības valstu sadarbību. Un mm, iespējams, ka mums tagad ir tāda situācija, kurā lēmumi par militāriem pirkumiem vēl jau vairāk investīciju ziņā pētniecības jomā, nu, ka tos nosaka nacionālo, nacionālo procedūru prasības un tāda ir realitāte, kas neatbalsta neatbilst politiskiem mērķiem, ka ir jādara vairāk aizsardzības jomā un arī ar ekonomiskiem mērķiem mm, rīkoties labāk un veikt tēriņus strateģiski mm, mērķēti un vajag veikt lielāku koncentrēšanos Eiropā, lai kopīgi lemtu par to, kur mm, jāvirza līdzekļi, kādas ir militārās kapacitātes, kas ir jāsaglabā nākotnē. Un es domāju, ka šis process Mm, tiks, būtu jāpieņem mm, politiskā vienošanās ceļā nu, valdībām savā starpā ir jāpieņem šāds lēmums un Eiropas kontekstā ar šīm izvēlēm mēs varēsim redzēt, ka šīs eh, taupības ietvaros, no kuras mēs nevaram izvairīties, un ka tā tajā pašā laikā ir jāturpina, bet jā, jādara vieglāk, gudrāk ir meklē, meklējot uh, lielāku tēriņu, mm, tēriņu viedumu un mm, veicot eh, apjomu ietaupījumus. Un mm, tad mēs varēsim arī atgūt izaugsmi un, un tad īstēriņi eh, eh, aizsardzībai palielināsies. Un es prasu vairāk Eiropas un eh, lai tas būtu arī aizsardzības jomā, respektīvi mums ir jāprasa vairāk mūsu kopīgajiem institūcijām, bet mums ir arī jādod vairāk, ir ciešāk jāsadarbojas tā, lai virzīt uz priekšu mūsu kopīgo mērķi. Ir skaidrs, ka šeit mēs runājam par eh, pakāpenisku virsību valstu suverenitāte šajā jomā nav nekas banāls un mums uh, Mm, ir jārīkojas aizsardzības jomā, tam ir jātiek pārtām, mēs to darījām jau valūtas jomā, un um, tagad ir nepieciešama konverģence valstu uh, jomā, un pēc tam vajadzētu piemērot integrācijas fāzi, kas ilgtermiņā ļautu pārkāpt pāri šīm nacionālajām prerogatīvām. Tātad ir nepieciešams no jauna uh, mm, virzīties uz priekšu, atkal uziet uz tā ceļa, kuru bijām pazaudējuši šodien, un mums būs iespēja to izdarīt. Jo, ja mēs eh, raugāmies ar skaidru skatu uz lietām, tad decembra Eiropadomē mēs runāsim par aizsardzības jomu, un būtu absurdi un neiedomājami mm, eh, domāt, ka šī padoma noslēgtos ar to, ka tiktu samazinātas uh, Eiropas aizsardzības kapacitātes, un es domāju, ka šajā sakarā mums vajadzētu sasniegt divus galvenos mērķus. Pirmais - vēlreiz skaidri apliecināt, ka aizsardzība ir svarīga, ka aizsardzība nav va varas izpausma, bet apņēmības izpausme, lai veidotu apstākļus attīstībai un stabilitātei. Un otrais mums ir jāsāk jauni projekti decembra padomei. Nevajadzētu būt kā mērķim, pie kura mēs nonākam par, mm, par šo politiku, bet uh, vajag runāt par uh, saprātīgiem mē, uh, termiņiem, par integrāciju dalību valstīm. Un Itālijā mēs domājam, ka aizsardzībai nevajadzētu tik marginalizētai. Uh, Eiropas un valstu valdību izvēlēs turpmākajos gados. Aizsardzība ir centrālais jautājums, jebkurā ja gadījumā attiecībā uz nākotni, jo tā skar vairākus faktorus un tā var ļaut īstenot visas politikas. Un tad, kad es mm, sapratu šādu lietu kārtību, tad atgriežoties no Afganistānas un redzot to, ko izdarīja Itālijas kontingents Aratas mm, daļā un Kabulā. Es domāju, ka tēriņi, kurus Itālija veica šajā valstī, attiecas tikpat ļoti militāros izdevumus, kā arī starptautisko sadarbību, kas ir pamatā šīs intervences mērķiem. Tātad aizsardzība ir centrālais jautājums tā, lai nodrošinātu Eiropas interešu aizsardzību, kas ir ļoti spēcīgi, tā, lai nodrošinātu līdzsvarotu sadarbību ar ASV, ja mēs vēlamies atjaunāt mūsu transatlantiskās attiecības. Un tas ir arī no ekonomiskā viedokļa nepieciešami investēt aizsardzībā un eh, tehnoloģijās. Un eh, Eiropā ir nepieciešama šādas izvēles, un Itālija apzinās to, ka ar savām valsts eh, kapacitātēm var piedalīties jebkurā krīzes pārvaldības operācijā. Un mēs ļoti labi zinām, ka finanšu pūliņi, kas ir nepieciešami, lai atbalstītu šādas kapacitātes un atbildība, kāda pienākas šādai lomai, mums liek ievērot mūsu atbildību Un manā Itālijas prezidentūras laikā mēs e, virzīsim uz priekšu Eiropu kā svarīgu spēlētāju, kā spēlētāju, kuram ir jāspēlē loma, kādu mēs visi vēlamies. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Un tagad es e, aicināšu jums uzdot man jautājumu. Ceru, ka varēšu arī uz tiem atbildēt. Paldies! Herr Minister, herzlichen Dank! Paldies, ministra kungs! Es redzu, Mario, tu esi jau apguvis tēmu, un tas, ko tu teici, saskan arī ar mūsu šīs dienas tematiku. Pirms tam uzstājās NATO ģenerālsekretariāts, ģenerālsekretārs. Mums ir jāsagatavo, protams, samits decembrī. Un Katrā ziņā arī ja netiks pieņemti izšķiroši lēmumi, tomēr par mērķiem būs jārunā un arī par veidiem, kā tos īstenot. Daudz kas piemēram, kas ir Lisabonas līgumā, ir vēl tālu no īstenošanas, un daudz kas vēl ir palicis teorijas līmenī, piemēram, permanentā vai ilgstošā struktūrētā sadarbība ir viens no šādiem elementiem, kā risināt jautājumu, ja ir valstis, kas vēlas piedalīties, bet, lai pieņemtu lēmumu, ir vajadzīga vienprātība valstu vidū. Tā kā šeit mēs, protams, zinām, ka, piemēram, valstis, kas nav NATO dalība valstis, arī vēlas paust savu gribu, un valstīm var būt arī ierobežotas satversmes, demokrātijas iespējas, tās var būt atšķirīgas. Tas viss mūs nodarbinās turpmākajās nedēļās un mēnešos. Tagad sā, došu vārdu vispirms Danžāna kungam, pēc tam Sala Franks kungs. Mario, bienvenu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais Mario, esi sveikts. Aizsardzības un drošības padome ļoti priecājas par jūsu nomināciju un mūsu apakškomisijai tas būs ļoti stimulējoši, jo mēs tagad zinām, ka ziņojumus, kurus mēs veidosim, lasīs vismaz viens aizsardzības ministrs, kurš uzmanīgi ieklausās un raugās līdz Eiropas parlamenta darbiem. Līdz ar to lieliska ziņa priekš mums runājot par um, gada beigās paredzēto samitu. Man ir divi komentāri un viens jautājums. Pirmais jautājums, kā tas skaidri tika pateikts runā, ir nepieciešamība virzīties uz priekšu kolektīvi, kopīgi un ir budžeta ierobežojumi, un neviena dalība valsts, viena pati nevarēs atbi, um, atrisināt šos izaicinājumus, un šīm kolektīvajai pieejai ir jābalstās uz individuāliem dalību valstu pūliņiem, jo, ja paraugāmies uz uh, Eiropas kārti, tad tikai divas uh, dalību valstis veicina, veic savu ieguldījumu vairāk kā 50% ieguldījumu kapacitāšu ziņā. Ir Francija, Lielbritānija šīs valstis un, un valstis ir tādā kā anēmijā šajā jomā. Un kā individuāli rosināt katru dalību valsti uh, ieguldīt eh, pūliņus tā, lai kopīgais eh, rezultāts būtu eh, būtisks. Tālāk aizsardzības industrija. Mēs zinām, ka tā ļoti veiksmīgi darbojas, bet tā varētu būt vēl veiksmīgāk. Tiek runāts par restruktūralizāciju, tiek runāts par lielāku konkurētspēju. Tā ir arī un Barņē uh, iesniedz, iesniegs priekšlikumus un uh, budžeta grūtā situācija, kas visās valstīs. Un mēs zinām, ka restruktūrācija var rezultēties tajā, ka tiek atlaisti darbinieki un pārceltas ražotnes, un dalībvalsts nav gatavas īstermiņā tam, un Itālija, un varbūt vairāk kā citas valstis, uh, Nu, tā ir tāda industrija, kas ir ļoti daudzveidīga, un kādas ir diskusijas Itālijā par aizsardzības industrijas restruktūrizāciju. Nākamais punkts ir par prioritātēm aizsardzības padomē. Un uh, parasti tiek runāts par kapacitātēm un kā NATO ģenerāls sekretārs atgadi, atgādināja, tad nav, mm, tad nav nozīmes kapacitātēm, ja nav vēlmes tās izmantot. Un mēs redzam, Eiropas e, valstu vidū pietrūksta politiskās gribas rīkoties. Un no šī aspekta tas liek domāt par diskusijām, kas mums bija ārlietu mm, komitejā runājot par ārlietu darbības dienestu, ir um, prioritāšu problēma, kas Eiropas Savienībā sākumā ir jādefinē ārlietās pirms aizsākt uh, aizsardzības politiku. Mēs uh, savā apakškomisijā par to vairāk kārtīgi esam runājuši, un metodoloģija Baltā grāmata, ka Francijā tika izveidot, un vai Eiropas līmenī šāda Baltā grāmata nebūtu nepieciešams risinājums tā, lai sakārtotu prioritātes, kādās, kādas Eiropa vēlas īstenot aizsardzības jomā. Paldies! Paldies! Es kad es ieraudzīju šo piekto punktu viedokļu apmaiņa ar Itālijas aizsardzības ministru Mario Mauro, es jutos ļoti priecīgs, pat laimīgs. Es ļoti sirsnīgi vēlos tevi apsveikt ar iecelšanu amatā un arī Eiropas Tautas partijas vārdā vēlam tev sekmes darbā. Un šampanieti iedzersim tad uh, neoficiālā atmosfērā. Un tagad man ir daži jautājumi. Jūs tagad viesojaties parlamentā, bet apmeklējāt arī ISAF spēkus Afganistānā. Un Kā jūs vērtējat, kas notiks pēc 2014. gada, pēc iziešanas no Afganistānas? Vācija grasās tur eh, izvietot kareivjus, vairākus tūkstošus, startautiskie spēki palīdzēs um, turpināt apmācību Afganistānā? Un otrs jautājums, kā jūs, kā jūs to vērtējat? Un otrs jautājums. Es gribētu pievērsties vēl vienam jautājumam. Kā jūs vērtējat situāciju Sīrijā? ASV ir lūgusi alianses partnerus izstrādāt rīcības plānus, kā reaģēt, ja notiks uzbrukuma ķīmiskiem ieročiem. Uh, Pagājušajā nedēļā mēs redzējām, cik ļoti pasliktinājās situācija, kā paplašinājās konflikts. Francijā viedoklis ir zināms. NATO ģenerālsekretārs runāja par konflikta politisku risinājumu. Mēs šeit parlamentā diskutējām par lidojumu, pārlidojumu aizliekšanas zonu. Kā jūs vērtējat situāciju Sīrijā un kā jūs domājat, kāds būtu labākais risinājums, ņemot vērā to, ka pirmajā jūlijā būs nepieciešama vienprātība, lai vienotos par ieroču embargo? Mr. Chairman, and uh, over here, Mario, um, uh, Signor Ministro. I, I still call you Mario by instinct. I apologize for my uh, impertinence, but congratulations on your appointment. Es atvainojos, ka joprojām saucu jūs ministru par Mārio, bet man ir uh, daži jautājumi tīpaši par Afganistānu, par uh, laiku, kad ICEF spēki no turienes aizies, vai uh, būs iespējams nodrošināt uh, tādu apmācības līmeni, kas uh, varētu garantēt, ka Taliban neatgūst varu, jo pretējā gadījumā mēs tikai zaudēsim naudu, iztērēsim enerģiju un izniekosim mūsu resursus. Es uh, gribētu zināt, ko Itālijas valdība domā par nākotni Afganistānā, kā nodrošināt to, ka šī misija ir veiksmīga. Un uh, Es zinu, ka jūs iepriekš darbojāties šajā komitejā ļoti aktīvi, un mums bija daži, dažas kopīgas intereses, piemēram, situācija īrijā. Kas notiks, ja salafisti gūs uzvaru? Jūs zināt, ka es esmu liels Izraels draugs, un Izraela šobrīd ir veikusi militārus soļus, lai apturētu ieroču piegādi Asada valdībai, un pašlaik pastāv liels risks, ka var uh, izcelties uh, karš starp Izrēlu un Sīriju, kurā iesaistīsies arī Irāna. Gribēju zināt, ko jūs par to domājat un vai ir nepieciešams uh, iejaukties. Vai tā būtu brīvprātīga koalīcija, kā mēs nesen redzējām Malī, vai tā varētu būt ES vadīta misija, tas gal galā notiks un tālāk par Eiropas aizsardzības aģentūru. Eģe Mana politiskā grupa un mana partija ir uh, ārkārtīgi skeptiski noskaņot par to, ko tā līdz šim ir panākusi, bet Britu valdības uh, pārstāvi šobrīd to pēta. Viens jautājums par līdmašīnu uzpildīšanu gaisā. Kā nodrošināt lielāku sadarbs savstarpēju uh, savietojamību, ko jūs domājat par resursu apkopošanu un kopīgu izmantošanu un uh, par kopīgo drošības un ārpolitiku, kurā iesaistās visas 26 valstīs, ņemot Dāniju. Liels paldies! Uh, es gribēju pievienoties laba vēlējumiem jums. Tā kā jūs pieminējāt decembra Eiropadomis samitu, kas būs uh, veltīta drošībai un aizsardzībai, es gribēju uzsvērt trīs vai četras svarīgākās problēmas. Kopīgā drošības un ārpolitika, aizsardzības politika ir instruments, kas mums var piedāvāt uh, daudz labākas iespējas rīkoties nekā tas notiek pašlaik. Un it īpaši es uh, gribēju svert plānošanas iespējas un kapacitātes uh, lai veiktu Eiropas misijas, kā arī uh, labas civilās uh, un militārās koordinācijas uh, trūkumu. Jūs sacījāt, ka centrs uh, tika izveidots pagājušā gada sākumā, un tas ir labs pamats pastāvīgai ES militārajai struktūrai, kas būtu atbildīga par mūsu uh, nākotnes un pašreizējo misiju plānošanu un koordinēšanu. Es to vērtēju kā soli pret ES, atti, e, soli uz ES e e, operatīvā štāva izveidošanu un gribēju aicināt strādāt šādā virzienā. Otrakārt, mēs runājam par kaujas grupu lomu. Un es atceros, vairākas diskusijas, kurās mēs spriedām, uh, apspriedām Eiropadomes uh, rezultātus, un uh, tomēr šajās diskusijās nenonācām ne pie kāda rezultāta. Tika teikts, ka šādas grupas varētu būt izmantotas kā operatīvā rezerve, un es gribētu lai jūs eh, turpinātu šīs diskusijas un nonāktu pie kādiem secinājumiem, varbūt eh, tās augtās Veimāras eh, vēstules kontekstā, kas tika pārakstīta 2010. gadā, vai arī saistībā ar Veimāras plus priekšlikumiem. Un visbeidzot, kādas, kāds ir jūsu viedoklis par to institūciju un procedūru izmantošanu, kas ir paredzētas Lisabonas līgumā un kas šobrīd ir mūsu rīdzībā, piemēram, pastāvīga sadarbības struktūra, kas varētu uzlabot gaisa spēku operācijas vai iespējas apkopot un kopīgi izmantot resursus. Es gribētu jūs aicināt strādāt arī šajā virzienā. Paldies! Džanako, kundze, lūdzu, vārds jums! Paldies priekšsādātājiem! Dārgie kolēģi, Ma Marijo, es uh, jūs sveicu ne tikai jaunajā amatā, bet arī saistībā ar to, ko jūs tikko teicāt par Eiropas drošību. Nav nekādu šaubu. Izmaksas kas ar to saistās, ir lielas un naudas nepietiek, tāpēc nauda ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk. Diemžēl ir tā, ka pastāv arī citas problēmas, piemēram, vienprātības eh, problēma. Vienīgā iespēja, kā pārvarēt šo problēmu, būtu stiprināta un ciešāka sadarbība. Mēs zinām, kurš ir pret to, un mums uh, to vajadzētu uh, pateikt skaidri, nevis caur puķēm. Vairums ES dalību valstu ietilpst arī NATO, un tas nenozīmē, ka mēs nevēlamies NATO vai NATO kā mēs to kaismīgi vēlamies. Nē, mēs vēlamies, lai problēmas Eiropā tiktu risinātas kolektīvi. To jūs teicāt arī pats. Eiropā tērē daudz vairāk līdzekļu izpētei un aizsardzībai nekā ASV. Es uzskatu, ka decembra Eiropadomē būtu jādomā par citu nostāju. Varbūt jūs varētu pastāstīt, ko Itālija šeit varētu piedāvāt un eh, kādas ir tās problēmas, eh, ko pieminējāt jūs. Neaizmirstot arī izglītību. Piemēram, kāda ir situācija ar militārā personāla izglītība Eiropas Savienībā, vai šeit ir kāds progress? Paldies! Uh, Priekš, uh, paldies, un tagad Pēteringa kungs. Liels paldies! Uh, gribēju ļoti sirsnīgi šeit sveikt Itālijas aizsardzības ministru Mario Mauro. Man ir patīkami redzēt, ka viņš ir ieņem šo amatu. Es vienmēr esmu ticējis Itālijai un uzskatu, ka lēmums par viņa iecelšana šajā amatā ir bijis ļoti pamatots. Tu runāji par nākotnes redzējumu. Konrāds uh, Adenauers 50. Uh, gadu sākumā domāja par Eiropas aizsardzības savienības izveidi ar, Eiropa, ar kopēju Eiropas armiju Un domājot par Eiropas a, Savienības a, mērķiem, šo jēdzienu Eiropas armija vajadzētu arī izmantot. A, šo cīņas grupu izveida varētu kļūt par Eiropas armijas kodolu. ja Lielbritānijas kolēģi negrib iesaistīties, tad uh, viņi to var nedarīt. Uh, tas nav obligāti. Tomēr es būtu pateicīgs, ja politiskajā diskusijā parādītos Eiropas armijas ideja. Es pateicos eh, tev, Mauro, par tavu darbu, ne tikai par tavējo, bet arī par Itālijas valdības darbu kopumā. Paldies, eh, priekšsādātāja kungs, tagad vārds Vanordena kungam. Es uh, sveicu Itālijas aizsardzības ministri un pateicos par to, ka jūs apstiprinājāt, ko tad nozīmē kopējā drošības un aizsardzības politika. Tā ir paredzēta, lai uzlabotu Eiropas integrāciju. Un tāds ir primārais mērķis, un es domāju, ka visiem ir, uh, tas ir visiem pietiekami skaidrs. Paldies par šo konkrētību. Man ir divi jautājumi. Pirmais, uh, kādas soļus Itālija spērs, lai Uh, izveidot papildus militārās iespējas? Un uh, otrkārt, uh, ko jūs domājat par NATO stiprināšanu? Paldies! Paldies! Martīni kundze būs nākamā runātāja. Paldies, ministra kungs. Es vēlētos publiski paust savu prieku par jūsu jaunu āmatu. Mēs par to visi ļoti priecājamies, jo līdz ar lēmumu par ienākšanu senātā, tad es varēju, pied, es varēju piedalīties šajā grupā, kas mani uzņēma. Un ar tavu stāšanos samatā tas nozīmē, ka Itālija sāk novērtēt mm, patieso pūliņu nepieciešamību un nopelni ir tie, kas būtu jāatzīst. Paldies! Angurakis. Mr. Angurakis. Angurakis kungs, vārds jums. Vadīkie proevre. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribēju ministram uzdot sākojošu jautājumu. Izraēlas uh, uzlidojumu Sīrijām Vai jūs uzskatāt, ka tas ir invāzijas akts un Sīrijas teritoriālās neaizskaramības pārkāpums no šīs valsts puses? Vai jūs tam piekrītat vai nē? Un vēl viens papildus jautājums. Pēdējā laikā bieži tiek runāts par to, ka Eiropas Savienības dalību valstis aizsardzības uh, jomā uh, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm aizsardzības eh, jomā būtu jāuzlabo sadarbība. Kāds kolēģis pieminēja arī Vēmāras iniciatīvu. Pastāv arī sadarbība ar apvienoto karalisti. Bet, eh, ministra kungs, es gribēju zināt, eh, kāda ir jūsu personīgā nostāja. Es to nezinu, bet man ir zināms skaidrojums tam, kāpēc šī sadarbības forma uh, nevirzās tālāk par Eiropas Savienību. Iemesls ir tāds, ka šīs valstis varbūt uh, kautreiz pārkāpt uh, vai baidās pārkāpt starptautiskās tiesības. Te minēšu Malī, piemēram, kāpēc neviens nepiebiedrojās Francijai operācijās Malī. Tam ir arī citi piemēri. Es uzskatu, ka tik tālu neviens negrib iet, jo šīs uh, invāzijas, šī iejaukšanās ir starptautisko tiesību pārkāpums. Ministra kungs šeit tika runāts arī par aizsardzības uh, industriju. Jūs pieminējāt konkurētspēju, bet vai jūs uh, patiesībā zināt, ko tas nozīmē? Manuprāt, viens kolēģis jau sacīja, ka tas nozīmē to, ka liela daļa aizsardzības industrijas Eiropā pazudīs. Tāpat kā tas notika izveidojot eh, kopīgo tirgu, bet mēs vēlamies ko citu, mēs vēlamies eh, konkurētspējīgu Eiropas ražošanu, un tas nozīmētu to, ka Grieķijas darbaņēmē, Grieķijas aizsardzības eh, nozarē tiktu atlaisti. Kā risināt šīs problēmas? Lielas paldies! Paldies, un tagad došu vārdu ministram Mauro, lai viņš varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Es uh, gribēju paust uh, viņam arī savu pateicību. Un es gribēju uzdot uh, vienu jautājumu arī pats. Es gribētu pieminēt pirmo teikumu jūsu ievadvārdos. Protams, nav vienkārši panākt uh, pastāvīgu progresu drošības un aizsardzības politikā. Varbūt būtu jādomā par to, kā panākt to, lai tas vairs nebūtu tāds norobežots dalību valstu atbildības lauciņš. Ko jūs par to domājat? Vai kādas varētu būt atbildes uz to? Un tagad es eh, nonāku pie jautājuma. NATO ģenerālsekretārs prasīja, lai Eiropieši sniegtu lielāku ieguldījumu aizsardzības politikā. No otras puses, Eiropā šobrīd ir uh, ekonomikas un finanšu krīze, kas ir uh, skārusi gandrīz visas Eiropas valstis, tajā skaitā Itāliju. Kā ministra kungs jūs vērtējat situāciju ņemot vērā taupības uh, režīmu? vai tas uh, rada iespējas labākai koordinācijai, nodrošinot to, ka arī aizsardzības industrijā dalību valstis uh, veic uh, pieliek lielākus centienus, vai tur nebūtu iespēja ietaupījumiem? Paldies, kā jau es to teicu savas uzstāšanās laikā. Es uh, vēlējos nedēļu pēc iecelšanas mm, amatā es devos uz Afganistānu, un es vakar tikos ar Anforu virsnieku, ISAF komandieri, un tikos arī ar prezidentu Kārzaju. Un eh, tātad sākumā es atbildēšu uz jautājumiem, kas man tika uzdoti par stratēģiju pēc 2014. gada Afganistānā. Itālijas nostāja ir ļoti skaidra. Mums nav ne mazākā nodoma um, noniecināt pūliņus, kas ir veikti stabilitātes iegūšanai un progresa panākšanai Afganistānā. Mēs no tā nevēlamies atteikties. Es uh, aratas, šībadas, bāzes, ap apmeklēju tur atrošu tūkstoši Itālijas kāravīru un diskusijā ar Dalforu ģenerāli. Es teicu, ka 2014. gads ir jāgarantē saskaņā ar proporcionalitātes principu, kur tiek ievēroti pūliņi, kādus ir veikušas dalību valstis, kas atrodas Afganistānā. Tātad Itālija rīkosies samērīgi proporcionāli pēc 2014. gada, lai varētu nodrošināt savu karavīru klātbūt, savu cilvēku klātbūtni, ekonomisko klātbūtni, starptautiski, ņemot vērā infrastruktūru, izglītību, veselību, vienlīdzības veicināšanu starp dzimumiem. Un tas viss Afganistānā mēs to varējām paveikt pateicoties militāro spēku klātbūtnei, kas ļāva padarīt šos um, atbilstošus um, nosacījumus dzīvei sabiedrībai. Un mēs esam krietni, mazāk, aiz, krietni vairāk aizkavējušies stāb, Afganistānas stabilizācijas jautājumos, un to es arī pateicu Kārzajam. Un uh, prezidentam Kārzajam es arī pat teicu, runāju par to, ka NATO nav tikai militāra alianse, bet arī politiska, un līdz ar to nebūtu iedomājams no Itālijas skatpunkta, ka tur varētu būt eh, kāda atšķirīga attieksme vai atšķirīga vienošanās ar Afganistānas pusi, lai garantētu karavīru imunitāti. Mēs esam uh, NATO mums vienmēr ir bijuši precīzes starptautisko institūciju mandāts, un mēs arī Libānā tā darījām, un viss ir jādara vien, vienā veidā, un es ļoti daudz, kriet vairāk bažījos par Eiropas parlamenta kolēģi jautājumiem, jo īpaši uh, Van Ordena ģenerāļa jautājumiem un apakškomitejas priekšsēža Danžēna jautājumiem. Nu, es koncentrēšos uz atsevišķiem jautājumiem, jo te ir runa ne tikai par eh, kompetencijām, bet arī uzsver šo principu par to, ka var būt liela kolektīvā atbildība un ar eh, savu skatienu nākotnē. Katram var būt savs uzdāms. Piemēram, ko Monti valdība darīja pēdējo 18 mēnešu laikā. Itālija nav prasījusi nevienu eiro no glābšanas fonda. Itālija stājās pretī grūtībām ar savām spējām, ar saviem parādiem un ar savu situāciju, ne tikai Itālija palīdzēja uh, Um, valstīm, kurām bija grūtības, kā Grieķijai, un arī no militārās integrācijas un operatīvo ka, kapacitāšu aizsardzības sistēmas jomā integrācijas Itālija turpinās aizsargāt ļoti apņēmīgi šīs lietas, jo viņa ir pārliecināta par aizsardzību, kas ir ne tikai uh, tāda aizsardzības nepieciešamība, bet arī, lai nodrošinātu tautu drošību un diskusijas, kādas bija mūsu valstī par budžetu aizsardzības uh, sistēmā Itālijā. Bija diskusijas, kurā mēs mēģinājām ņemt vērā Eiropas kopīgās integrācijas skatījumu, jo vienīgais instruments, kas mums eh, ļaus eh, pildīt savas individuālās atbildības, uh, kā valstī un kā nācijā ir tieši šī integrācija. Un tad es vēl vēlējos sniegt vēl dažus precizējumus. Daži kolēģi, manuprāt, ir eh, nedaudz eh, zaudējuši. Mm, entuziasmi ir eh, pesimistiski. Ļoti bieži plenārsēdēs biju vēlējies, vēlēs teikt, ka mm, nevajadzētu, tie, kas ir eiroskeptiķi, viņiem nav īstie iemesli, viņiem vienkārši pie, ka ne jau, ka principā to iemesls ir tas, ka tie, kas tic Eiropā, viņi nav patiesi pārliecināti, un es eh, domāju, ka decembra samitā mēs turpināsim eh, arī runāt par perifēriem eh, aspektiem, but ropes, godīgi sakot, ja nav vairākas eh, vīzijas, ja mūsu kapacitāte neatjaunojas, redzot to, ka Eiropa tiek īstenot ar Eiropas metodēm. Un eh, Fiorello Eiropas metode nav tāda, kur iziet no teorijas, lai nonāktu pie prakses. Tas ir pretēji. Vienmēr ir bijusi šāda pragmatiska pieeja, pragmatiska pieeja, lai stātos, eh, lai risinātu kopīgo tirgu, un mēs bijām tā rauda un ogļu kopiena un aizsardzības politika ir ļoti būtiska, lai paplašinātu savu vīziju, līdz ar to mums ir jāsaglabā šis pragmatiskais profils. Es pastāstīšu par piemēru. Itālijā polēmika ir par atsevišķām aizsardzības sistēmas jomām, kas uh, ir jāiegūs uh, Itālijā F34, piemēram, ne, un ja mums ir jāprobežojas tikai ar kaut kādām noteiktām uh, lidmašīnu mm, firmām, nevis operatīvajām kapacitātēm, tad šajā brīdī mēs nesapratīsim, kas tad ir tas, kas ir nepieciešams integrēta aizsardzība, kas ir efektīva, tāpēc, ka tā ir integrēta un tas, ka mēs. Tāpēc mums ir jāizdara izvēles, konkrētas izvēles, kas atbilst mūsu sabiedroto iespējām, un tas nav tikai, lai runātu par mazām uh, interesēm, lai. Nē, tas ir tāpēc, ka ir vīzija, redzējums, un šeit ir grūtais jautājums. Van Ordena kungs uzdev jautājumu par NATO nākotnu, par veidu, kā mēs varētu padarīt eh, NATO spēcīgāku. Es to saprotu tā, ka Eiropas Savienības dalību valstis va, veido vairākumu NATO un spēcīgāka un vairāk eh, ili, integrēta militārajā jomā Eiropa varētu līdzēt, un es domāju arī, ka no mm, Lielbritānijas eh, skatu punkta, un to minot es runāju par kultūru, kas, mm, kurai ir ļoti skaidra sasaiste. Uh, kas ir dabiska ar Eiropas sistēmu, un es varu tikai veicināt šādu pieeju, un Van Ordenkungs atcerēsies uh, otrais pasaules karš Vinstons Čērčils, atcerās par Anglijas kauju, un uh, par to runājot, viņš saka, ka nekad, nekad tik daudz ir darīts. Un es domāju, ka Eiropas de parlamenta deputāti un mm, daži ministri, kas tiksies decembrī, viņiem būs šis kopīgais redzējums un nekad tik daudziem nevajadzēs tik daudz Eiropas nākotnē. Bene, grazie al eh, ministro Mauro e grazie a voi per le domande e per l'attenzione. Paldies jums un ministra kungs un paldies par uzmanību. Next point, the freedom of press and... Nākamais darba kārtības punkts ir preses un plašsaziņas līdzekļu brīvība pasaulē. Referente ir Marietje Šāke. Šī ir otrā viedokļa apmaiņa. Lūdzu, vārds referentei. Paldies, es runāšu ļoti īsi. Vispirms liels paldies ēnu referentu sadarbībai. Viņi bija ļoti koleģiāli. Uh, Mēs ļoti tādā labā Mums sadarbība bija ļoti efektīva un mēs apmainījāmies domām. Paldies visiem, kas iesaistījās, pilsoniskās, pilsoņu tiesību organizācijas, citas organizācijas, kas arī pa internetu mūs informēja. Uh, Šis ziņojums nāk īstajā brīdī. Pavisam nesen atzīmējām preses brīvības dienu un redzam, ka preses brīvība ir apdraudēta arvien vairāk gan, gan tiešsaistē, gan. gan parastajos plašsaziņas līdzekļos. Uh, žurnālisti regulāri iet, boj, žurnālisti regulāri iet bojā, tiek arī ievainoti un iemest cietumā, un Eiropas Savienībai ir jāapzinās, ka tai ir jācīnās par presas brīvību visā pasaulē un jāapzinās sava loma. Mums ir jāatgādina valstu valdībām uh, to uzdevumi šajā jomā, un diemžēl Trešo valstu valdības ir tās, kas arvien biežāk pārkāpj preses brīvības likumus. Nevienmēr tie ir likumi, kas tieši saistās ar presi, tiek izmantoti nacionālās drošības likumdošana, nodoļu likumdošana un tam līdzīgi, lai ierobežotu blogu rakstītājus un tam līdzīgi. Mēs neanalizējām preses brīvību individuālās valstīs, bet izstrādājām uh, tādus kā pielikumus, kur ļāvām izteikties ekspertiem, un tātad šim ziņojumam ir pielikumi, kuros var redzēt, jo vēlējāmies parādīt, kāda ir situācija tādās, tādos problemātiskos reģionos, neizraisot tādus politiskus konfliktus. Mēs runājām gan par um, valstu um, uzturētajiem plašaziņas līdzekļiem, bet arī par komerc uh, presi un privāto presi, par digitālajiem plašaziņas līdzekļiem, par pieejamību informācijai. Un runājām par to, ka ir jāņem vērā sabiedrības interesi, un tas attiecas arī uz privātajiem un komerc plašsaziņas līdzekļiem. Mēs runājām arī par to, kādas ir iespējas apmainīties ar informāciju, ar atzinumiem par to, kas notiek preses brīvības jomā, un runājam par budžeta izmantojumu, par dažādiem budžeta posteņiem, kas ir pieejami, un uzsvērām, ka Eiropas Savienība, kaut gan tā nav pati absolūti ideāla šai ziņā, uh, tomēr ir pietiekami spējīga, lai uzņemtos vadošo lomu problēmu risināšanā startautiskā mērogā. Mēs runājam par mērķiem, izmantojot tādas salīdzinošās vērtības vai rādītājus, vērtējām arī to, kādas kas kādu pieredzi ir gūta um, attīstības sadarbībā, uh, Un, protams, runājam arī par to, ka mums kā startautiskiem līderiem ir jāiestājas par mūsu vērtību aizstāvību, par plurālistiskiem plašsaziņas līdzekļiem, neraugoties uz to, ka mēs ciešam joprojām no ekonomiskās krīzes izpausmēm. Uh, Paldies vēlreiz ēnu referentiem. Ceru, ka balsojumā jūs atbalstīsiet mūsu ziņojumu. Paldies! Ibrisā Gičas kundze lūdzu, kā pirmā no diviem runātājiem. Paldies! Gribu teikt paldies un arī apsveikt referenti. Paldies visiem pārējiem ēnu referentiem. Mēs tiešām ļoti labi sadarbojāmies. Mēs spējām vienoties par visiem kompromisu priekšlikumiem. Tautas partijas vārdā varu teikt, ka atbalstīsim visus kompromisus, kā referentē man viedoklis nevienmēr, mans viedoklis pilnībā nav atspoguļots kompromisos, bet kopumā tomēr mēs spējām vienoties, neiedziļinoties pilnīgi visās detaļās. Uh, vienojāmies arī par to, ka neizcelsim atsevišķas valstis īpaši. Tas nav galvenais šīs komitejas uzdevums, tāpēc gribu teikt paldies referentē, kas atbalstīja šo pieeju. Priecājos arī par to, ka galu galā mēs iekļāvām šeit arī blogu rakstītājus, internetu un uh, un tīmekli un jāsaka, ka jo problemātiskāks valstī ir valdošais režīms, jo vairāk tas raizējas par to, kas nonāk tīmeklī. Mēs vienojāmies par kompromisiem, un, bet dažos uh, um, jautājumos mēs nebalsosim tā kā referente, tam ir tehniski iemesli, kas ir saist, saistās ar politisko nostāju, bet kopumā esmu ar darbu pie šī ziņām ļoti apmierināta. Jakonsāri kundze lūdzu. Paldies, paldies referentē Šākas kundzei par labo sadarbību un interesantajām debatēm. Ļoti priecājos ka mm, mani galvenie jautājumi, kas ir svarīgi manai politiskajai grupai, uh, tika iekļauti kompromisos, un šie galvenie sociālistu un demokrātu punkti ir pirmais - žurnālistu un viņu darba aizsardzība. Tāpat jāņem vērā tas, ka preses brīvība arvien vairāk tiek ierobežota un neatkarības indeks, var teikt, arvien samazinās, ir arvien vairāk pārkāpumu, notiek lielāka monopolizācija. Tāpat gribu izcelt, tāpat kā Šākas kundze, uh, to, ka Eiropas Savienībai ir pienākums darboties un rūpēties par to, lai pieejamie līdzekļi, instrumenti, resursi tiktu izmantoti arī trešajās valstīs. Tas atspoguļo arī to, kas jau politiskos paziņojumos par preses brīvību ir parādījies ir vajadzīga lielākas, tāda saskaņotāka, koordinētāka sadarbība starp Eiropas parlamentu, IEES un Eiropas komisiju. Vēlreiz liels paldies par sadarbību. Kopumā ziņojums ir kļuvis tāds konkrētāks un atspoguļo Eiropas Savienības stratēģiju. Paldies! balsojums būs rītdien, pulksten piecos pēcpusdienā. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, vai jūs vēlties ko teikt? Šākas kundze, es vēlos reaģēt uz ēnu referentu teikto. Protams, mēs visi darbojāmies komandā, ļoti tādā labā komandas gaisotnē, un es eh, esmu pārliecināta, ka balsojumā arī mūsu sadarbība, mūsu tāda labā saskaņa atspoguļosies. Un mūsu ziņojumā, kurā mēs runājam par mērķtiecīgu Eiropas Savienības politiku visā pasaulē, preses brīvības jomā gūs atbalstu. Un cilvēki, žurnālisti, kas strādā tradicionālajā presē vai internetā, um, tiek apdraudēti, ja sāk interesēties par jautājumiem, kur, teiksim, valsts nav ieinteresēta īpaši dalīties ar informāciju. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais jautājums ir Francesco Jose Milāna Mona ziņojums ES loma plašākas transatlantiskās partnerības veicināšanā. Lūdzu. Eh, Paldies, priekšsādātāji. Es a, eh, gribēju pateikties a, eh, par to, ka devāt man iespēju izteikties. Uh, un gribēju pateikties arī visiem referentiem, no kuriem šeit visi šodien nav klāti - Ņece kungam, Ruča kungam, Bütikofer kungam, Šulce kungam. Viņi visi ļoti produktīvi ar mani sadarbojās. Pirms dažām nedēļām mums bija tikšanās, un mēs vienojamies par kompromisa priekšlikumiem, tāpēc jāteic, ka šī sanāksme bija ārkārtīgi produktīva. Jūsu dokumentu mapītē ir kompromisa priekšlikumi, kas aptver lielāko daļu iesniegto grozījumu. Teikšu, ka manā ziņojumā ir divas daļas. Vispirms es raugos uz uh, konvencionālo es uh, un ASV transatlantisko sadarbību ir tur izzinām jautājumi par starptautiskiem konfliktiem un tematiskiem jautājumiem, kur mums būtu jākoordinē centieni. Un otrais, otrā nodaļa runā par globālo transatlantisko sadarbību un par šīs sadarbības lomu. Kā jau es sacīju, mūsu kompromisa priekšlikumos ir aptvērts vērums iesniegto grozījumu priekšlikumu. Nedaudz par tiem pastāstīšu. Va, šos uh, grozījumus varētu iedalīt vairākās grupās. <clears throat> Daži grozījumi uzlabotu manu ziņojumu, un uh, daudz no šiem priekšlikumiem ir iekļauti kompromisa grozījumos. Es uzskatu, ka tie papildinas ziņojumi sākotnējo versiju, bet ir arī tādi grozījumi, kas, kuru saturs ir pretrunā ziņojumam kopumā un kurus es nevaru pieņemt. Ir vēl arī trešā grozījuma kategorija, kas piemin citus jautājumus, kas manā ziņojumā nebija iekļauti piemēram, grozījumu, kurā aicināts neveidot transatlantiskās sadarbības eh, padomi par eh, koordinācijas centru un tā pastāvēšanu Vašingtonā, un es esmu pret šādiem ierosinājumiem. Manuprāt, eh, Ručeka kungs tikko ieradās, tāpēc es došu viņam laiku apsēsties. Gribēju pateikties viņam vēlreiz par auglīgo un konstruktīvo sadarbību. Ir vēl viena grozījuma grupa, kas runā par uh, tirzniecības un investīciju partnerības ekonomiskajiem aspektiem. Tas ir ļoti, uh, ļoti konkrēta pieeja. Es iepriekšējās diskusijās priekšsādātājiem esmu sacījis, ka esmu uh, apņēmies uh, ievērot uh, partnerības eh, ekonomisko dimensiju, atbildības pārdevumu. Un eh, šie jautājumi tomēr ir inta kompetencē. Tie ietekmēs arī sārunas, tāpēc ņemot vērā parlamenta noteikums, es uh, esmu pret iesniegtajiem grozījumiem. Pirms divām nedēļām Starptautiskās tirdzniecības komiteja apstiprināja specifisku rezolūciju par šo jautājumu. Tajā bija 22 vai 23 uh, eh, punkti, kas aptvēra plašu problēmu loku. Un tas uh, ietekmēs uh, sārunas, tāpēc es nedomāju, ka parlamentam vajadzētu balsot par diviem atsevišķiem tekstiem, kas skār vienas un tās pašas sārunas, kas risināsies pēc, divām, pēc diviem mēnešiem. Tāpēc es esmu uh, pret tiem grozījumiem, kas runā par um, tirzniecības uh, sārunu procesuāliem aspektiem. Un uh, ir vēl viena grupa grozījumu, kas uh, pārsniedz šī ziņojuma uh, ap tvērumu, piemēram, min uh, Atalanta operācijas Somālijā. Un jāteic, ka mans ziņojums jau tā ir pietiekami plašs, ja mēs no Atlantijas reģiona vēl pārceļamies uz Indijas vai Klusā okeāna reģioniem, tad tas, manuprāt, ir jau nedaudz par daudz. Šeit tiek pieminēts Ardēnas līcis, Somālija, un es esmu arī pret šiem grozījumiem. Šajā ziņojumā nav iespēja runāt par uh, miera procesu tuvajos uh, austrumos, uh, vid vidējos austrumos, uh, enerģijas politiku un tam līdzīgi. Tas uh, pārsniedz šī ziņojuma apjomu un atkāpjas no ziņojuma mērķa, tāpēc es esmu atzīmējis šos grozījumus ar mīnusu. Uh, Ņece kungs un uh, Bitikofera kungs uh, iepriekšējās diskusijās kritizēja manu ziņojumu par to, ka tajā ir skatīts uh, pārāk plašs problēma kopums, un es uh, šo kritiku ņēmu pie sirds un mēģināju ziņojumu padarīt konkrētāku, racionālāku. Un es domāju, ka ziņ... nav iespējams apstiprināt ziņojumu, kas. Uh, aptver pilnīgi visu. Noslēgumā gribēju sacīt vēl vienu lietu. Šis ziņojums uh, raugās nevis pagātnē, bet drīzāk nākotnē. Pašlaik ir otrs uh, Obamas administrācijas termiņš, Buša administrācija ir aiz muguras, tā tas bija ļoti sarežģīts uh, laiks uh, starptautiskajās lietās kur uh, tika runāts par transatlantiskām uh, tirzniecības un investīciju partnerības izveidi. Un uh, mums nevajadzētu pārāk daudz raudzīties atpakaļ pagātnē, drīzāk ir jādomā par nākotni. Ir daži grozījumi, kas ir iesniegti, un tie galvenokārt ir pagātnē vērsi, tāpēc uh, referents nevar tos atbalstīt. Noslēgumā gribēju teikt, ka nemēģināšu pārbaudīt jūsu pacietību, jūs redzēsiet, kāds ir balsošanas saraksts Un, uh, domāju, visi varēs piekrist tam, ka es esmu mēģinājis uh, sagatavot balansu, līdzsvarotu, bet tomēr ambiciozu ziņojumu. Protams, ka es tur nevarēju iekļaut visu, tomēr es centos, uh, uh cik vien varēju, un uh, ņēmu vērā arī jūs ir, ierosinājums. Paldies! President. Paldies! Es uh, gribēju pateikties uh, referentam par viņu lielisko darbu, par uh, konstruktīvo sadarbību darbā pie šī ziņojuma. Mēs sagatavojām 22 grozījumus un, eh, manuprāt, kompromisos ir eh, lielā mērā ņemt vērā ne tikai S&D grupas eh, ierosinātie grozījumi, bet uh, arī citu. Un manas grupas vārdā es varu teikt, ka mēs atbalstīsim visus šos kompromisa priekšlikumus. Es redzu, ka šis ziņojums ir ambiciozs, eh, robusts, eh, raug, nākotnē vērsts, uz, uzskata, ka transatlantiskās eh, partnerības vērtība ir ievērojama un izvirza atsevišķas jaunas idejas. Manuprāt, ziņojums ir īsta, tapis īstajā laikā, tas ir atbilstošs un skaidri pasaka, ka transatlantisko attiecību stratēģiskajā kontekstā šobrīd notiek dažādas pārbīdes ir ekonomiskā krīze, mēs redzam, ka Austrumāzijā parādās jaunas uh, ekonomiski attīstītas valstis, uh, tiek ņemta vērā attīstība pēc arābu pavasara un tā tālāk. Tāpēc uh, tiek piedāvāta ciešāka sadarbība un stingrāk, uh, ciešāka transatlantiskā uh, sadarbība. Šis ziņojums aicina uzsākt uh, tirzniecības un investīciju uh, partnerības procesa izveidas procesu. Un es domāju, ka šis ir īstais brīdis, lai uzlabotu transatlantisko sadarbību šajās jomās, ieskaitot arī ārlietu politiku. Bet, kā jau referents teica, mums ir uh, arī INTA komiteja, kura ir galvenā komiteja, kas nodarbojas ar partnerības uh, sārunām, tāpēc a, mēs a, nejauksimies viņu darbā. Es atbalstu referenta domu atsevišķos a, grozījumos, noraidīt atsevišķus grozījumus, lai mēs pārāk neiejauktos viņa darbā. Bet es redzu, ka ir labs potenciāls plašākai transatlantiskajai sadarbībai, jo līdz šim mēs galvenokārt esam pievērsuši uzmanību tikai uh, ASV un ES sadarbībai. Nevajadzētu aizmirst, ka ir Kanāda, ka ir jaunas eh, spēcīgas eh, varas eh, Latīņa Amerikā un citur. Un, zinām, Āfrikā un transatlantiskajā darba kārtībā to ir jāņem vērā. Es domāju, ka tas ziņojumā ir veiksmīgi pieminēts, neapdraudot ciešāko ES un ASV sadarbību. Vēlreiz gribēju apsveikt uh, Milana Mona kungu, paldies par konstruktīvu un uh, integrējošo darbu, un uh, es ar nepacietību gaidu balsošanu rītdien. Paldies! Mr. Šāki. Schākas kundze, liels paldies priekšsādātājiem! Paldies Milanam Monam. Es runāju savas kolēģis eh, vārdā, kur nevarēja palikt. Manuprāt, eh, šis ir eh, plašs ziņojums, kas uzsver transatlantiskās partnerības lomu un nozīmi. Mūsu grupa atbalstīs kompromisa grozījums. Paldies par paveikto darbu un kā Inta locekle un uh, ēnu referente ziņojumam par es lomu plašākas transatlantiskās partnerības veicināšanā, es eh, gribēju sacīt, ka uh, Inta ir paveikts eh, būtisks darbs. Nesen tur tika apstiprināta rezolūcija par uh, Eiropas uh, komisijai dodamo mandātu šīm sarunām. Nākotnē šī partnerība būs vēl svarīgāka, jo Pasauli mainās un laika mainās. Mēs no nesenas pagātnes zinām, pēc uh, diviem pasaules kāriem tika veidota šī partnerība, un ir skaidrs, ka nākamo paauģu iesaistīšanās uh, transatlantiskajā partnerībā nav pašsaprotam. Tas prasa darbu, tas prasa mūsu līderību, piešķirot tam jaunu jēgu, jaunu saturu arī ekonomiskā ziņā. Tāpēc es domāju, ka šis ziņojums ļoti labi risina gan ģeopolitiskos jautājumus, gan uh, izceļ nepieciešamību pēc ciešākas sadarbības un ciešākas uh, alianses, uh, tajā skaitā arī tirzniecībā un investīcijās. Domāju, ka tas ir labs uh, skatījums uz to, kāda būs uh, transatlantiskā sadarbība nākotnē. Liels paldies! Es arī atļaušos uh, dažas piezīmes un pateicos uh, kolēģim Milenam Mūnam par šo ziņojumu, kurš uh, uzskata, ka transatlantiskās attiecības ir kas vairāk nekā tikai ES un ASV attiecības, un ņemot vērā to, ka drīz sāksies uh, sarunas par uh, transatlantisko tirgu, un uh, to, ka tam ir ļoti liela politiskā nozīme, tas atstās būtiskas sakļus tirzniecības politiku, un tāpēc es gribēju uzdot kolēģim jautājumu. Inta rezolūcija tiks skatīta plenārsesijā maijā un ziņojums pēc tam jūnijā. Es nezinu, vai to ir iespējams uh, visu laika ziņā savienot. Varbūt uh, mums vajadzētu uh, padomāt par to, ja mēs rītdien nobalsojam par šo ziņojumu, tad varbūt ir iespēja izdarīt vēl šeit kaut kādu zināmu spiedienu. Varbūt uh, politiskās grupas uh, par to var padomāt. Man šķiet, ka tas ir loģiski S šīs abas lietas apspriest kopā. Varbūt uh, to ir iespējams norganizēt. presidente, es que la relación transatlántica tiene un momento ahora muy. Paldies, priekšsēdētāji. Transatlantiskā partnerība ir specifiskā fāzē, bet ir krietni vairāk šajā transatlantiskajā saiknē, šajās attiecībās. Un te nav runa tikai par klasiskām attiecībām. Tas aptver arī Dienvidu Atlantiju, Suecu, ietvarot Latīņu Ameriku un un G8 prezidents. 20. jūnijā notiks G8 samits, un ja mēs eh, šo ziņojumu apstiprinam 15. un 16. jūnijā, atsevišķi no Inta, ziņo, Inta ziņojuma, tad tas būs uh, divas, trīs dienas pirms Obama ierodas Eiropā, un, un tas uh, būtu, nebūtu labi, ja abi šie ziņojumi tiktu apspriesti atsevišķi. Varbūt uh, ir iespējams apvienot abas eh, diskusijas, eh, lai tās varētu notikt mājā, bet es nezinu, vai būs iespējams eh, saulēcīgi nodrošināt tulkojumus. Manuprāt, tādējādi mans ziņojums varētu pamests ēnas pusē, mm, negūt pienācīgu atsaucību, jo mm, priekšlānā izvirzīsies uh, eiro, ekonomiskā dimensija. Varbūt to ir iespējams izdarīt pirms Obama ierodas Eiropā. Mēs zinām, ka uh, šīs, uh, šī tirzniecības partnerība ļoti svarīga, bet uh, manā ziņojumā ir daudz citu tēmu. Runājot par Obamas braucienu būtiski ir pirms tam iepazīties ar dokumentiem, kas būs paredzēts. Ja mēs runājam tikai par tirzniecības politiku, tad mēs uh, palaidīsim garām iespēju panākt progresu mūsu lietā. Uh, tad nostiprināt transatlantisko partnerību, un es gribētu tomēr neļaut nodalīt abas jomas, lai mēs nepaliktu zaudētājos. Mums ir jāpadomā, vai tehniski tas ir iespējams, ņemot vērā, protams, arī tulkošanas vajadzības. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, svarīgākais kriterijs pieņemot lēmumu attiecībā uz to, kad būs debates. Tas ir galvenais lēmums. Par to lēmums jāpieņem referentam. Pēc balsojuma mums jāatlicina laiks, lai apspriestu par un pret, vai mēs saistām mūsu jautājumus ar tirzniecības politiku vai nē. Un vairāk tad jāiedziļinās visā šajā kontekstā. Un man šķiet, ka labāko lēmumu varēs pieņemt referents kopā ar ēnu referentiem, jo viņš ir izdarījis labu darbu strādājot ar šo ziņojumu, un, manuprāt, viņš ir pelnījis mūsu uzticēšanos. Protams, jānogaida balsojums. Paldies! Diskusijas par šo būs rītdien. Un tad rīt ņemsim, pieņemsim lēmumu. Tas jums der, savādāk tehniski tas nav iespējams. Vielleicht heute Abend noch die Gelegenheit, fünf Minuten über das Führen wieder zu reden. Äh, aber ich möchte auch nicht gern. Es negribētu, lai um, debatas vai pārunas sadalotās tēmās uh, novest pie tā, ka mēs tiekam tā kā marginalizēti šajā komitejā. Rītdien tiekamies. Balsojums būs rīt piecos, bet rīt no rīta turpināsies konference.